Good afternoon, everyone. All... Labu pēcpusdienu visiem, lai arī daudz nav īpaši deputāti šeit telpā, bet ir jau 15 pār 3, un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu sākt darbu pie nākamā darba kārta jautājuma, un tas ir Eiropas centrālās bankas ikgadējais ziņojums 2011. gadam došu vārdu referentei Marisai Matiesas kundzei lūdzu. Dobrigāda. Eu, eu quero, antes de mais, começar. Uh... Eh, Lielas paldies, priekšsādātāji! Pirmām kārtām gribu pateikties kolēģiem no visām grupām, kas ar mani sazinājušies un ar kuriem man bijuši ļoti labi divpusēji kontakti. Tāpēc esam varējuši nonākt pan, gūt panākums darbā pie kompromisiem par centrālo banku runājot. Nu, pavisam īsi ko centos panākt ar kompromisu priekšlikumiem, kas šķiet jums šobrīd ir jau pieejami, ir lūkas. Tātad centos ņemt vērā visus priekšlikumus, ko izteica kolēģi, un tos pēc iespējas vairāk apkopot. Un, ja bija lielas domstarpības, tad centos izmantot tās visaiespējamā labākā veidā, uh, un lūdzu kolēģis pārrakstīt savus priekšlikumus, lai mums būtu kaut kāds jauns pamats tālākām sarunām un vienošanās panākšanai. Izmantojot šādu stratēģiju, lūk, es darbojos. Daudz kolēģi iesniedz pat par 20 kompromisu grozījumiem par konkrētiem pantiem, kas sākotnēji bija iekļauti dokumentā. Vairāk kā septiņi centā, centās ietvert ļoti plašus grozījumus. Visu to paturot prātā, es centos to visu noformatizēt un iekļaut tādā formā, kas varbūt tad būs e, pieņemams pēc iespējas daudzākiem. Protams, ka domstarpības ir. Un e, mums bija jāņem vērā gan pārs, pārskata atbildība, gan pārskatāmības jautājumi. tāpat arī visas šīs dažādās eh, monetārās transakcijas un tā tālāk. Tas nebija viegli, bet, nu, lūk, centāmies tos grozījumus iekļaut. Nu, vispārīgi eh, tas arī bija tas, kas man sakāms, individuāli es neiedzināšos visos šajos grozījumos, bet centīšos paskaidrot dažus no priekšlikumiem, kas likt mums visiem priekšā. Nu, protams, gribēšu pēc tam dzirdēt, kas kolēģiem sakāms, tā lai varam tālāk strādāt, turpināt debatas. Pirmām kārtām. Domāju, ka šeit cenšamies uzsvērt monetārās politikas un īstenošanas politika 2011. gadā. Jāņem vērā konteksts. Domāju, visi būs viensprātis, ka, lūk, konteksts iet par zemo izaugsmas tempu, attīstības trūkumu kredīt tirgos. Šeit domas bija līdzīgas. Un tāpēc eh, vajadzēja ķerties klāt nekonvenciāliem, neierastiem līdzekļiem, uh, kas eh, parādījās ziņojuma otrā gadā. Tas minēts arī centrālās bankas ziņojumā, tāda netradicionāla pasākuma bija jāizteno gadu otrā pusē. Izaugsme tomēr ir ārkārtīgi svarīga, ņemot vērā arī šo ekonomikas krīzi. Un tāpēc mums bija ļoti jā, jāskatās tieši uz izaugsmas aspektu. Otrs punkts, ko gribētu uzsvērt ir nosacījumi, kas tiek piemēroti bankām. Par to arī ir dažādi priekšlikumi no dažādiem deputātiem. Nu, iemesls tam, protams, pavisam vienkāršs. Respektīvi, ka, lūk, šie nosacījumi, ja tie tiek piemērot valstīm, tad tie jāpiemēro arī bankām. Tas šķiet acīm redzami, pašsaprotam. Priekšlikums, ko es izstrādāju, galvenokārt apskata vispārējo kontekstu tā, lai pārskaitījumi starp bankām tad attiecīgi tiktu ņemt vērā un nu, tiktu, tiktu pārskatām uzrādīt arī visi kredīti, eh, kas no tiem tiek tālāk izmantot, lai piedāvāt finansējumu MVU. Galvenais un ir arī efektivitāte monetārās politikas īstenošanā. Viens vēl no papildus jautājumiem tiešām mērā saistīts ar nosacījumiem un uh, un eh, efektivitāti monetārās politikas īstenošanā. Cenšamies tāpat arī rēģēt uz tām bažām, ko kolēģi pauda saistībā ar nekonvencionāliem pasākumiem, neierastiem pasākumiem un šo pasākumu efektivitāti, kā arī ar to iespējamām nevēlamām sekām. Es domāju, ka šeit vajadzētu pieminēt uh, šos pasākumus jo tie saistīti ar dažādu veidu politiku kombināciju, ne tikai monetāro, bet arī budžeta politika Eiropas līmenī. Un domāju, ka tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, kas šai ziņojumā attiecīgi ir jāatspoguļo. Arī par šo tēmu iesniegti daudz grozījumi. Tostarp arī grozījumi, kuros paužas bažas par, lūk, ķīlas nepieciešamību un to uzrādīšanu ECB bilancē. Ir vajadzīgs vairāk informācijas par dažādiem aktīvu tipiem, kas tad tiktu, e, tiktu pa, paziņot par pieļaujumiem, tāpat arī par konkrētiem e, aktīvu kreditēšanas līmeņiem. Mums ir vajadzīgs vairāk informācijas par visiem šiem aspektiem. Tāpat ziņojumā un kompromisu grozījumos, ko izstrādāju, esmu centusies arī uh, paust tās bažas, ko izrādīšu daudz kolēģi un ne tikai es, par to, ka arvien vairāk pieaug nelīdzsvarotība kreditēšanā. Es nezinu, vai šī nelīdzsvarotība nāk kā sekas neilgtspējīgām kapitāla plūsmām, bet tas galu galā varētu traucēt eirozonas eksistēt spējai beigu beigās un tāpēc, lūk, par to izstrādājām arī grozījumus. Turklāt. Grozījumi, kas izvērtē monetāro politiku un darba efektivitāti ECB 2011. gadā, kā arī to, cik uh, lielā mērā monetārā politika ir tieši bankas rokās. Visi šie aspekti tomēr vēl tālāk ir jāprecizē un jānoformulē. Mums ir jāizvērtē monetārā politika, ņemot vērā ECB mandātu. Bet, un centusies esmu to darīt šeit kompromisu grozījumos, es domāju, mums vienlaicīgi jāpasaka, ka nebūtu nav no pētījumiem un debatēm nav izslēgts tas, ka būtu jāme, jāmin arī monetārās politikas kā tādas vispārīgie mērķi monetārās politikas efektivitāte cīņā pret inflāciju, piemēram, un nelīdzsvarotību, ko jau minēju. Tas ir viss attiecināms uz mūsu darbu kopumā. Šķiet esmu centusies skatīties uz ECB lomu arī pielāgošanās programmu kontekstā, budžeta politikas pasākumu izstrādāšanā, struktūrālos jautājumos. Un tādējādi esmu vēroju, skatījusies uz šo jautājumu plašāk nekā tikai ECB mandāta izpratnē. Nu, un tagad noslēgumā, jo negribu te bez gala gari runāt, varbūt pēc tam mums varbūt otrais jautājuma rauns, ja, būs uz, ja jūs uzdosiet man jautājumus. Bet tad, lūk, vēl gribēju tikai teikt to, ka grozījumi bija šārkārtīgi daudz no visām grupām, tie ir gājuši pilnīgi visos iespējamos virzienos. Bet ir viena lieta, kas ir kopīga, respektīvi, ja tiek pieprasīts arvien vairāk informācijas, ECB sanāksmu protokolu lēmumu, uh, transkripcijas un tā tālāk, tāpat arī informācija par ECB e bilanci un tā tālāk. Tas šāda veida pieprasījumi pastāv, un par to arī grozījumos attiecīgi runāsim. Bet centos paturēt prātā visu grozījumu, tādu garu un gaisotni, kad sagatavoju ziņojumu. Nu, un par to tad arī ir šis ziņojums centos paturēt prātā visus viedokļus, bet, kā jau teicu, esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem un esmu gatava uzklausīt jūsu komentārus. Paldies! Liels paldies, turpina priekšsēdētājs. Paldies, Matijas skundze. Tā, pirmais taut, nav neviens no tautas partijas, tāpēc došu tālāk sociālistu pārstāvim. Bet, ja tautas partijas pārstāvs ieradīsies, tad, protams, došu šim cilvēkam vārdu. Bet tātad tagad pagaidām dodu vārdu. Merci, monsieur le président. Aņo kungam, priekšādātāji, nē, Hong Noka kungam. Paldies, priekšādātāji. Es biju klāt ekona iepriekšējās diskusijās. Šīs diskusijas bija ārkārtīgi produktīvas ar referentu un citiem ēnu referentiem. Mūsu kolēģe Matijas Kunze eh, konsultējās ar visiem tā, lai nonāktu pie kompromisa par šo ziņojumu. Un šis kompromiss, mūsuprāt, šim parlamentam veido iespēju sniegt atzinumu par monetāro politiku, ko īsteno ECB, ECB un arī plašākā mērā par Eirozonas makroekonomikas politiku. Te citējam arī Marijas Taisenes ziņojumu, uz to arī šeit minēts atsaucas. Un te es domāju, lūk, ziņojumi par trojkas kontroli Un eh, jāsaka, par toreiz par šo ziņojumu pagājušajā nedēļā nobalsoja ļoti liels vairākums. Un es tiešām ceru, ka mēs ar savu kolektīvo kapacitāti panāksim plašu atbalstu arī Matiesas kundzes ziņojumam, jo priekšlikumi, kas iekļaut kompromisu grozījumos un ko referenti likus mums priekšā, atspoguļo būtiskus centienus, un par to man prieks. Tāpēc var viņai teikt paldies un gan par paveikto darbu, gan arī par šiem priekšlikumiem, kur ietverts, manuprāt, ļoti pārdomāts, eh, pārdomāti viedokļi un pieejas. Par monetāro politiku runājot, tā tiešām atspoguļos šajos priekšlikumos, un šis viedoklis ir līdzsvarots, arī izmantotā valoda, manuprāt, ļoti labi atspoguļo šīs situācijas sarežģītību makroekonomikas jomā Eirozonā. Kas attiecas uz ne pie neparastiem, nekonvencionāliem instrumentiem. Tāpat arī ECB bankas atbilda rēģēšanu uz eh, valstīm, kas nonākuši grūtībām, tas ir tā ir tēma, kas ir svarīga. Es uzskatu, ka priekšlikumi, kas nāk no referents puses, manuprāt, atspoguļo vairākuma viedokli mūsu komitejā. Un visbeidzot, Šie priekšlikumi tāpat arī parāda parlamentu kopējo pozīciju, kas tam jāaizstāv. Un es domāju, ka te atspoguļas gan Alde kolēģi bažas, gan arī šī precikliskā darbība, ko, piemēram, savukārt aizstāv e, mūsu grupa. Tas, manuprāt, ir slavējumi. Un noslēgumā, kolēģi, var tikai jūs mudināt sīkāk izskatīt referents priekšlikumus ar tādu svaigu skatu. Un ceru, ka jūs tāpat kā es tos atradīsiet par pieņemamiem un labiem. Paldies, turpina priekšādātājs, paldies. Tālāk Aldi grupas vārdā došu vārdu Tramosas kungam. Lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Nu, tā kā jūs vadat sanāksmi šodien, es domāju, ka es atļaušos runāt spāniski. Jāsaka, tā ir viena no pirmajām reizēm, kad tā rīkojos. Iesaukumā gribētu teikt paldies referentai par šo ziņojumu. Mums bija ļoti liederīgi un produktīvi sanāksmi Strasbūrā pagājušajā nedēļā Tobrīd, jāsaka, mēs kompromisu grozījumus vēl nebijām skatījuši, un mana grupa, ALDE grupa, bija nedaudz nobažījušies par to, ka mums neizdosies radīt tādu kopēju pamatu, kas ļautu veidot tālāku vienošanos starp grupām šeit parlamentā. Protams, ka šobrīd tirgu ir valda milzīgas, ne, milzīga nestabilitāte. Un debatas, protams, turpinās arī ar ECB prezidentu, kas, eh, nu, protams, ir prožektoru gaismā šobrīd. Bet koš mēs saņēmām pirmo groz, kompromisu grozījumu kopumu, tad jāsaka, pat nesaņemot īpaši daudz eh, atgriezienas informācijas no savas grupas, var teikt, ka esmu apmierināts, jo tiešām šajos centie, šajos grozījumos referents centusies ņemt vērā visu grupu viedokļus un domas. Lai gan, un tā kā mums nav īpaši daudz laika, tad varbūt īsumā teikšu tā, ka varam piekrist otrajam, ceturtajam kompromisam, tātad otrajam un ceturtajam, devītajam, desmitajam, divpadsmitajam, četrpadsmitajam, piecpadsmitajam, septiņpadsmitajam, astoņpadsmitajam, deviņpadsmitajam, divdesmitajam, divdesmit pirmajam, divdesmit otrajam, divdesmit ceturtajam kompromisam. Kas attiec uz citiem kompromisiem, jāsaka, mums joprojām ir tāds neliels šaubas. Varbūt iespējams, ka mēs ierosināsim citu formulējumu tiem bet varam atbalstīt vismaz lielāko daļu no darba, ko paveikusi referenta. Un, protams, ka mēs vislabprāt, vislabprātāk ar jums vēl apmainītos idejām par šo kompromisu grozījumu tālāku uzlabošanu. Pilnīgi noteikti varat rēķināties ar mūsu grupu un tās ieguldījumu. Paldies par uzmanību. Nē, tomēr vēl gribu turpināt. Domāju, ka referenti tiešām labu darbu paveikusi, radījusi tādu kopējo ietveru, nu tādu kā skeletu visam šim ziņojumam. Protams, ka grozījumi bija ārkārtīgi daudz. Un, nu, tagad, nu, deputātiem būs jālem par to, kurus tad grozījums viņi vēlas iesniegt, kurus vēlas atsaukt. Bet, nu, šis nav tāds ziņojums vienkārši par jebkādu te atkal tēmu, nē. Ne Es domāju, ka Eiropas parlamenta uzticība ciestu, ja mēs nebūsim vienoti šī ziņojuma balsojumā. Gribu norādīt uz to, ka manai grupai tomēr ir vismaz viena tāda izšķirīgā sarkanā līnija, kas, ja neizpildīsies, tad mēs nevarēsim atbalstīt šo ziņojumu. Un tā ir saistīta ar ECB neatkarības jautājumu mēs, atteik, mēs noraidīsim jebkāda veida centienu šo neatkarību apšaubīt vai apstrīdēt neatkarība ir vajadzīga. Eirozoma nav nekāda ASV. Nedrīkstam eiro pielīdzināt dolāram pasaules mērogā. Tāpēc nedrīkstam sekot amerikāņu pie, pie, piemēram. Zinu, ka mana grupa ir ļoti pieķērusiem šim TCB neatkarības principam un uzskatām to par vienu no pamatakmeņiem, no dibināšanas pašiem pamatiem, un tas veido tālāk ECB uzticamību. Tie uzdo, tiek uzdot daudz un visur dažādās dalībvalstīs jautājumi par Eiropu, piemēram, Lielbritānijā, bet es domāju, ka Eiropas Savienības liel, viens no lielākajiem panākumiem ir tieši šī vienotā valūta - eiro. Vēl viena joma kas varbūt prasīs tālākas debatas, ir šie nekonvencionālie pasākumi, jeb metodas, ko izmanto ECB. Nu, varbūt kompromis šajā, jo kompromis manevrēšanas spēja nav tik plaša, jo šī joma tiešām ir delikāta, un tā manai grupai īpaši svarīga. Es domāju, ka mēs varētu, nu, jā, paredzēt, ka par šo jautājumu turpināsies debats, bet vēlreiz liels paldies par jūsu um, sūri grūti paveikto darbu un gaidīsim iespējas turpināt šīs debatas par kompromisiem. Paldies, turpina priekšādātājs. Liels paldies par šiem laipnajiem vārdiem, turpina priekšādātājs. Neviens nav šeit, kas pārstāvētu zaļo grupu, EKR grupas vārdā, lūk, tomēr ir runātājs. Straičaka kungs. Paldies priekšādātāja kungu. Parasti Epiņa kungs pārstāvēja KR grupu, lai runājot par šādiem jautājumiem, bet viņš šodien nevarēja būt klāt, un tāpēc mani lūdzu atnākt un nolasīt viņa sagatavotās piezīmes. Pirmām kārtām Epiņa kungs ir sarūktināts par kompromisa projektiem, ko ierosinājusi referente Maties Skundze gan saka, ka viņa savos kompromisu projektos ir iekļāvusi EKR grozījums, tad tomēr nereti tā tomēr nav. Tas vienkārši tā nav. Vai nepietiekami? Epinkungs cer, ka viņas ierosinājumi tomēr vairāk, lielākā mērā tiks ņemti vērā pēdējos gala kompromisu projektos, ja nu izrādītos, ka tas nenotiek tad tādā gadījumā viņš lūgs nodrošināt atsevišķu balsojumu par lielāko daļu saviem grozījumiem. Otrām kārtām Epinkungs ir pret atsaucēm eh, jebko, kas eh, ož pēc monetārā finansējuma. Viņš nepiekrīt kompromisu grozījumam par 13. pantu, kur ierosināts ECB peļņu no no, novirzīšanu uz parādu samazā, samazināšanas centieniem, piemēram, Grieķijas glābšanas gadījumos. Viņš uzskata, ka šeit ir ļoti atšķirīgi formulējumi viņa grozījumā un kompromiss grozījumā un vienošanās tekstā, par ko vienojās Eirogrupa šīs nedēļas sākumā. Tur tik runāts par to, ka līdzekļi proporcionāli atbilstībā no šīm peļņām eh, tiktu sadalīti pa valstīm, un tas ir dalību valstu lēmums, kā to rīkoties, kurā nav iesaistīts EC, iesaistīta ECB. Tālāk Epings, Epinkungs uzskata, ka šī svēlmju saraksts pēc uh, papildus fiskāliem instrumentiem, kas iekļauts kompromisu grozījumos, nav pieņemams. Viss šis precikliskais e, ESFNs, fonds, uh, un visi citi pasākumi attiecībā uz Eiropas glābšanas fondu un tā tālāk ir tādi, kas EKR nav pieņemami. Visi šie jautājumi būtu jārisina Eiropas parlamenta ikgadējā ziņojumā par uh, eh, ECB. Un visbeidzot, Epinga kungs neuzskata, ka būtu vajadzīgs apšaubīt ECB statu, statusu un monetārās politikas mēķus, kas līgumā skaidri un gaiši noteikti. Viņš uzskata tāpat laikā, ka vajadzētu palielināt pārskatāmības prasības un tāpēc atbalsta to kompromisa grozījumu, kur runāts par ECB baldes protokolu publicēšanu kopā ar argumentiem un balsojumu atspoguļojumu. Noslēgumā, ņemot vērā, kādi izskatās kompromisu grozījumi šobrīd, ir diezgan neiespējami, ka EKR varēs atbalstīt e, šos grozījumus un Maties skundzes ziņojumu. Nu, tāds, tāda ir Epinka kunga nostāja. Paldies. Paldies Strēčika kungam. Paldies par precizējumu. Es aizmirsu minēt, ka Epinkungs ir jūsu grupas ēnu referents. Varbūt tagad dosim atkal vārdu Matiesas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju atkārtoti pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Daudzi atbalsta manus grozījumus, kompromisu grozījumus, nu izņemot uh, kolēģis no EKR. Domāju, ka tas rada uh, tādu labu fundamentu, uz kura balstoties varēsim panākt vairākumu vienošanos komitejā. Nu, varbūt dažas piezīmes no manas puses. Protams, pilnīgi visu tagad nevarēšu ilustrēt. varbūt tā kā kolēģi, kas nav ieradušies šodien, varēs man vēlāk atsūtīt savus komentārus rakstiskā veidā. Ar prieku tos uzklausīšu un izlasīšu. Bet tagad uh, pievērsīšos eh, dažām svarīgākajām domām. Atbildot Tremonsas kungam par ECB neatkarību, Es savā ziņojumā mēģināju norādīt, ka centrālās bankas neatkarība veicot tai piešķirtos monetārās politikas uzdevumus nekādā veidā netiek apšaubīta, ņemot vērā manis izstrādātos kompromisu grozījumus. Atminoties kolēģu komentārs, es patiešām gribu teikt, ka nekādā veidā negribēju nelabvēlīgi ietekmēt ECB neatkarību. Bet viens no svarīgākajiem jautājumiem, par ko mums joprojām ir jādiskutē, ir tāds, vai ECB ir iespējas. Por um lado, mantemos. Ir iespējas īstenot savu mandātu, ņemot vērā tai atvēlto laiku. Mēs varam vienoties par principiem, ko minēja kolēģis, bet mums e, ir jāsaprot, ka ECB bija jāiejaucas arī citās jomās, e, kas it kā izgāja ārpus tās mandāta robežām. Piemēram, iejaukšanās dažādās valstu palīdzības programmās un arī valstu pielāgošanās programmās. Un šis jautājums joprojām paliek atklāts. Mēs par to noteikti vēl apspriedīsimies. Tagad atgriežoties pie EKR kolēģi izteikumiem. Par 13. kompromisu. Viņam tas šķiet nepieņemams. Dārgais kolēģi, kad mēs runājam par to, kas ir pārunāts 13. grozījumā, mums ir jāņem vērā arī Grieķijas parāda, valsts parāda restruktūrizācija. Un mēs mēģinājam izvairīties no tā, lai ECB varētu gūt peļņu, nopērkot Grieķijas valsts vērtspapīrus, kam principā tirgū nebija nekādas vērtības. Ja ir pārpalikums, un ja jūs iepazīstaties ar um, ECB mandātu, tad iespējams šo pārpalikumu pārdalīt. Un mums ir jānosa, jā, jānosaka, kāda politika tad ir attiecinām uz Grieķijas valsts parādu un uz visu Eirozonu kopumā. Ir, protams, vairākas jomas, kurās joprojām vienošanās nav panākta. Es gribēju pateikt, ka mums ir jābūt pietiekami stingriem, neatlaidīgiem. Kolēģis sūdzējās. ka daži no viņa iesniegtiem grozījumiem nebija pat nebija ņemti vērā. Un tādēļ viņš ir pret manu kompromisu. Tātad tas nozīmē, ja mans kompromiss tiks pieņemts, tad uh, atkritīs viņa grozījumi. Es gribēju tikai precizēt. Mēs nevēlamies nekādus pretrunīgus grozījumus. Protams, ir iespējams uh, balsojums uh, atsevišķi, tātad atsevišķi grozījumi. Tas viss ir iespējams, un esmu arī gatava ar jums uh, apspriesties arī turpmāk. Tā, daži kolēģi vēl minēja caurskatāmības principu. Neiedziļināšos detaļās. Nu, mēs taču varam tikties arī divpusējā kārtībā un to visu pārspriest. Un e, apusēju tikšanos laikā ir iespējams e, īstenībā vienoties par daudz ko, un ir iespējams arī vēl turpmāk sēnu referentu tikšanās. Es jau teicu pašā savas uzstāšanās sākumā, ka jūs varat e, man atsūtīt visas piezīmes arī rakstiskā veidā. Tas noteikti man darbu virzīs uz priekšu. Paldies, Matias skundzei, un tagad nākamais darba kārtības punkts, proti ziņojuma uzmetums par UCITS, jeb PVKIU, un nekavējoties došu vāru referentam Svenam Gīgoldam. So, ja, herzlich willkommen. Paldies! Eh, Ļoti jauki, ka beidzot šis darba kārtības punkts, šis ziņojums ir ieraudzījis dienas gaismu un ka mēs varam par to apspriesties. Kolēģis esmu iepazīstinājis ar savu piedāvājumu un pat tiešām ar lielu nepacietību uzklausīšu, kas viņiem ir sakāms. Es runāšu tikai par dažām detaļām. Komisijas priekšlikumā ir trīs uh, kategorijas, visai apjomīgas kategorijas, proti par uh, līgumu saistību uzņemšanos, otrām kārtām par sankcijām, trešām kārtām par atlīdzību un. Un ir skaidrs, ka Jusits 5 eh, ir aplūkojama daudz eh, plašākā kontekstā, jo ja mēs runājam par uh, dažādiem um, īpašumiem, par dažādiem aktīviem, uh, kas ir mainījuši savu vērtību liberalizācijas uh, seku rezultātā, un mēs vēlamies, lai komisijas izstrādā UCITS 6, un tai tiek pievērsts daudz vairāk, šeit direktīvai tiek pievērsts daudz vairāk uzmanības nekā UCITS 5. Tādēļ uh, mēs esam sagatavojuši tādu visai kodolīgu ziņojumu. Ja mēs runājam par atbildību, Komisija ir izstrādājusi labu priekšlikumu, lai varētu aizsargāt ehm, patērētājs no dažādiem riskiem, kas viņiem varbūt nav tik acīm redzami. Piemēram, ja administrācijas eh, iestādēm ir kādas problēmas, tad mēs eh, varēsim garantēt, lai patērētāji ir aizsargāti, nevis eh, lai viņi ir pavisam likteņu varā, kāds notika Medov, eh, Benī Medov krāpniecības gadījumā. Un tomēr jāatrod, jāapzinās, ka trešajos tirgos, trešo valstu tirgos tas varētu novest pie problēmām. Ja, piemēram, eh, cilvēks vēlas investēt eh, konkrētos aktīvos kādā trešajā valstī, tad viņam ir jāizmanto konkrētu iestāžu palīdzība, viņiem ir jādodas uz vērtēšanas uh, biroju, un tad, piemēram, uh, šim cilvēkam var pateikt, ka ir ļoti grūti izvērtēt riskus, tādēļ mēs varētu runāt par um, zināmu šķēršļiem, kas pastāv trešo valstu tirgos, ja kāds tur vēlas ieguldīt līdzekļus. Es atceros, ka Pervanša Bērēsa jau ko līdzīgu piedāvāja citā kontekstā. Tātad, ja pastāv risks, Uh, un uh, riska rezultātā, paaugstināt riska rezultātā tiktu uzlikti jauni ierobežojumi pārāk uh, augstas prasības galvotājiem, tas varētu tirgu ierobežot un varētu nodarīt arī kaitējumu patērētājiem. Tādēļ ir jāpadomā par pēc iespējas labāku uh, Um, kompromisu. Piemēram, to varētu atrisināt apdrošināšanas kārtībā, proti, lai patērētājiem nevajadzētu ciest no tā riska, ko viņš nav varējis pietiekami labi izvērtēt. Un, protams, ir jābūt arī labam galvošanas režīmam, bet tam nevajadzētu aizvērt trešo valstu tirgus. Otrs jautājums par sankcijām. Mēs esam par to jau debatējuši, kad apspriedām uh, direktīvu, kas vērš pret tirgus ļaunu, ļaunu izmantošanu arī par kapitāla prasību direktīvu, un komisija ļoti pamatoti norāda, ka ir uh, dažādas sankcijas, ka tās ir jāharmonizē un ir jānošķir uh, šie. Uh, mobilie produkti, tādi kā ucits, piemēram. Mēs redzējām, ka padomi ir visai negribīgi noskaņot pret šo priekšlikumu, bet e, domāju, ka nevajadzētu atkāpties no izvēltās pozīcijas. Trešā kategorija šajā ziņojumā un uh, arī mani priekšlikumi ir veltīti atlīdzībai. Es gribēju teikt, ka komisija īstenībā, nu, uh, ir izvēlējusies vieglāko pretestības ceļu. E, piemēram, ir tādi fondi, kas nav uh, UCITS sastāvā un uz uh, kurus izmanto ļoti ierobežots patērētāju skaits. Uh, Un šajā likumdošanas aktā, ko piedāvā komisija, īstenībā ļoti lielā mērā ir nokopēti no starptautiskās eh, finanšu sistēmas padomes priekšlikuma. Bet šeit ir radušās arī vairākas problēmas. Ko es darīju ar savu ziņojumu palīdzību? Es piedāvāju, lai AIFP KLP padomes noteikumu un normas netiktu pilnībā pārnesti uz UCITS direktīvu, bet mums ir jāsaprot, kurš tad Eiropas Savienībā ir atbildīgs par noteikumu ievērošanu. Ja mēs iepazīstamies ar uzsits tirgu, tad ir ļoti daudz problēmu, kas īsti nerodas, piemēram, maksājot naudu pārvaldītājiem, līdzekļu pārvaldītājiem, bet tieši šīm organizācijām un iestādēm. Mēs esam arī dzirdējuši daudz sūdzību no patērētāju aizsardzības organizācijām, jo ir dzirdēts, ka pārvaldes sabiedrība atlīdzības forma bieži vien ir visai apšaubām reklāma. Ir fondi, kas zaudē savu vērtību, bet nauda tāpat tiek pelnīta par uh, konsultāciju sniegšanu un tā tālāk, par veikto darbu. Un, ja šīs sabiedrības savā darbā, savās aktivitātēs sasniedz konkrētu latiņu, tad tās uh, sa saņem honorāru. Un bieži vien šo latiņu sasniegt ir ļoti vienkārši. Nu, tāds piemērs. Tātad, piemēram, ir fonds, kas investē aktīvos un kā kritērijs ir noteikts MSCI World, bet Tāpat ir iepirkti aktīvi no dažām trešajām pasaules valstīm, bet eh, līdz ar to ir ļoti vienkārši sasniegt noteikto latiņu, šo noteikto kritēriju, bet īstenībā paveikts nav ļoti daudz. Tātad tā ir tāda neataisnota atlīdzība šo organizāciju pārvaldniekiem, pārvaldītājiem. Un Tie fondi, kas uh, labi strādā, uh, tiem ir pietiekam daudz līdzekļu, tiem ir likviditāte un, protams, līdz ar to pieaug arī pārvaldības sabiedrības ienākumu. Nu, un šeit jau nav nekā aplama, bet tās sauktās performance fees, ko var saņemt uh, papildus, pateicoties noteikti kritēriju um, sasniegšanai, ir um, apšaubāms. Tādēļ šīs performance fees noteikti ir jāceļ pamazām, un ja šīs sabiedrības vēlas nopelnīt vairāk, tam ir jāparūpēs par vairāk kapitāla piesaistīšanu, par lielāku kapitāla piesaistīšanu. Uh, bet ir ļoti sarežģīti izstrādāt eh, pareizu kritēriju sistēmu, pareizu motivācijas sistēmu. Mums ir jāuzticas eh, noguldītājiem, ka viņi savu naudu iegulda tur, kur patiešām labi tiek strādāts, kur viņi pēc tam saņem maksimumu atpakaļ par saviem ieguldītiem līdzekļiem. Es domāju, ka mums, protams, šādas diskusijas vēl turpināsies arī ar ēnu referentiem, bet Es gribu zināt arī, kas notiek citos tirgos. Es galvenokārt iepazinos ar to, kas notiek apvienotajā karalistē un Vācijā. Un jāsaka, ka jūsits iestādes pārsvarā neizmanto šo performance fee. Un, ja, piemēram, patērētājiem tiek, eh, no viņiem tiek ņemts pārāk daudz naudas, tad mums pret to ir jācīnās. Uh, Un vēl noslēgumā gribēju pateikt, ka e, pateicoties Jusits, varētu izveidot tādu tirgu, kur būtu šīs sociāla ekoloģiskās investīcijas. Komisija teica, ka iepazinās ar šo priekšlikumu, e, jo vēl neesmu izteicis priekšlikumus savā ziņojumā, jo komisija vēlas iepazīties tieši ar šo e, plāksni. Uh, Un es domāju, ka Pērvanšas eh, ziņojums eh, arī ir eh, labs stimuls vēl pamatīgāk ar, iepazīties ar šo principu. Un nu, tas bija viss no manas puses un ar prieku uzklausīšu, kas sakāms kolēģiem. Paldies! Paldies Gigalda kungam! ETP grupas vārdā. Gozie. Paldies priekšsādātāji. Nu, jā, kolēģi mm, te ir nu, rīko visādas citas sanāksmes, tāpēc nevarēju būt jau pašā sākumā, bet tomēr gribu izteikt pāris piezīmes par šo tekstu. Gribu teikt Svenam par paveikto darbu, paldies! Un atgādināt, ka uzcit pieci. Ir kaut kas tāds, kas maina situāciju. Situācija, kas ir tāda ļoti īpatnēja. Jūs zinat, ka alternatīva fondu pārvaldības direktīva bija ļoti strikta attiecībā uz noguldītājiem un tā tālāk. Un uzcit četri direktīvi tāpat, bet un nu, tam, protams, ir vēsturisks skaidrojums, jo uzcit četri, par to jau te tika runāts, tika pieņemta pirms mēs zinājām visas šīs eh, E, šo Madoff e, krāpšanas gadījumu un tā tālāk. Un pēc tam šī pieredze un šie krāpšanas gadījumi, protams, lika mums daudz vairāk aizsargāt investors. Šie uzcit pēc savas būtības ir, ir detalizēti investoru produktu un tie ir nepieciešami. Un ir nepieciešams tāpēc nos, veidot nosacījumus, tā, lai atdotu atkal investoriem uzticēšanos, lai būtu šī uzticība, pat tajos gadījumos, kad skaidri rāda, ka uzcit nav tik lielā mērā cietuši krīzes rezultātā. Un joprojām ir diezgan uh, izmantoti produkti finanšu tirgos. Par visu pārējo runājot, es domāju, ka nevajag šeit šo līdzvaru aizvirsīt pārāk tālu Redzēsim, kas būs grozījumus, kāda būs viena un otru priekšlikumu, centīsimies rast tādu pragmatisku un saprātīgu risinājumu. Un nedrīkst ņemt par piemēru tikai un vienīgi ekstrēmus piemērus. Tādi, protams, vienmēr pastāv. Bet es domāju, ka jāņem vērā arī vispārīgie noteikumi, gatavojam šos, šo regulējumu. Mēs gal galā šeit nenodarbojamies ar sodīšanu, nevēlamies sodīt tikai tos, kas, lūk, izvēlas kaut kādu veidu alternatīvas finansējums Mums ir jānodrošina atbalstīgs līdzsvars, pēc iespējas labāks līdzsvars starp no vienas puses finanšu produktivitāti, kapacitāti, uzkrāt, veidot iekrājumus un eh, radīt pievilcīgas iespējas investoriem, no otras puses piedāvāt viņiem arī atbilstīgu drošību, lai viņiem nebūtu jābažās šai jomā, uh, nu, krīzes laikā par to, ka viņa līdzekļus varētu zaudēt. Es domāju, ka šis darbs tiešām atspoguļo arī visus grozījumus, un es uzticos Svenam, es zinu, ka viņš ir speciālists, viņš ir eksperts šai jomā, un strādājot pie grozījumiem, pilnīgi noteikti nonāks pie atbilstīga risinājuma. Mēs tādā veidā kopumā varēsim virzīt uz priekšu visu šo jautājumu, bet jau pašreizējais variants, manuprāt, ir ļoti apmierinošs. Paldies, Gozes kungs. Vai sociālistu vārdā kāds grib runāt? Simona kungs. Es runāju Makartīs kundzes vārdā, kas nevarēja šeit šodien, diemžēl, ierasties. Gribēju pastāstīt, ko viņa domā par šo te dokumentu. Pirmkārt, viņa gribēja pateikties referenta kungam, Gigolda kungam par to, ko viņš ir izdarījis, un uh, Runājot par komisijas priekšlikumu, viņa atbalsta šīs izmaiņas, kas ir saistītas ar uh, atlīdzību un par sankciju režīmu stiprināšanu uh, attiecībā uz tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Viņa atbalsta arī to, ka Gigalta kungs ir paplašinājis aptvērumu, lai iekļautu visus uh, noteiktos uh, lēmumu pieņēmumus, pieņēmējus. Viņas ieskatā uzcīts eh, Eiropas modelis ir veiksmīgs un ir jānodrošina, lai šis modelis turpinātu arī sekmīgi darboties ekonomiskās krīzes apstākļos. Viņai svarīgi ir eh, nodrošināt, lai investoriem ir droši kanāli, kā investēt naudu šādos fondos. Ņemot vērā krīzi, ir jānodrošina, ka eh, tiek veicināta ekonomiska attīstība un nodrošināts papildus investīcijas, lai izpildītu tirgus prasības, lai fondi spētu darboties un lai investori zinot, zinātu, ka lēmumu pieņēmēji par viņu investīcijām ir atbildīgi par saviem lēmumiem un lai neizvēlētos riskantas stratēģijas. Caurskatāmība, informācijas atklāšana arī ir svarīgi jautājumi, lai nodrošinātu, ka investori pilnībā apzinās riskus pirms pieņem lēmumus. USIDS jānodrošina, ka investoriem ir pilnvērtīga informācija par investīciju portfeļiem un investīciju, ja tā varētu teikt. Uzturētājs sargātāji atklāja visu inf in nepieciešamo informāciju investoriem. Un viņi ir arī gatavi tuvāko nedēļu laikā strādāt kopā ar ēnu referentiem pie šī dokumenta. Paldies, Saimon Kungs, saka priekšsēdētājs. liber, liberāļu vārdā, ja Jensens kundz vārdā, Klints kungs lūdzu. Paldies, nu šķiet, ka te uzstājas gandrīz un vienīgi tikai ēnu referentu pārstāvi. Es ceru, tas nav saistīts ar to, ka ir pārāk maz intereses par tik svarīgu dokumentu. Nu, ceru, ka tā patiešām nav, jo jūsits patiešām ir ļoti spēcīgs instruments, un mēs vēlamies, lai tā tas arī paliktu. Un mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai varētu uh, izvairīties no visiem riskiem un briesmām, kas varētu apdraudēt šo produktu. Žans Pols Gozes jau runāja par šīm pārvaldnieku iestādēm un uh, ar Jusits 4 mēs ieviesām tā saukto Jusits pasi, un jau toreiz tika diskutēts par to, vai nevajadzētu arī ieviest šādu pasi attiecībā uz eh, fondu darboņiem. Protams, mums jārunā arī par atbildības režīmu, par galvošanu, un eh, Žants Pols jau ļoti labi norādīja, ka šis galvošanas režīms ir jābalst uz līdzīgu režīmu, kas pastāv starptautiskajā valūtas fondā. Un jāsaka, ka jūsits ir tāds produkts, kas galvenokārt ir domāts mazajiem investoriem. Bet uh, režīma piedāvājums ir visai veiksmīgs. Ja kāds investors, un mums ir jāsaprot, ka uh, uzticamo mm, investīciju skaits ir paplašinājies, tātad investoru skaits ir palielinājies, viņi vēlas uh, investēt naudu arī uh, jaunajās uh, ekonomikās. Uh, Un, protams, tas ir saistīts ar jauniem riskiem. Protams, investoriem tas ir jāapzinās. Es šodien pārstāvu Annu Jensenu, kas ir Dāņu deputāti. Viņa man atstāja savus piezīmes, ko es tagad nolasīšu angļu valodā. Trīs daļās depozīti, sankcijas un vēl viens šie principi nodrošinās, ka banka nevar vienlaicīgi būt kā uzraudzītājs šiem uh, līdzekļiem un arī depozīti iestāde. To dara attiecīgās citas iestādes, bet nav skaidrs, vai banka var deleģēt abas šīs funkcijas trešajai pusēji. Un nav skaidrs, kādas finanšu institūcijas var būt šie depozītu uzturētāji. Skaidrs arī nav tas, kādi uzdevumi ir šim te depozītu uzturētājam. Uh, un tādēļ nav tāda tiesiskā skaidrība par to, kāda veida zaudējumi ir jāatlīdzina šādām iestādēm, ja tiek uh, zaudēta līdzekļi. Kredīti institūcijas un finanšu institūcijas var būt šo te līdzekļu tur, turētāji, savukārt citas iestādes var būt tikai tādi kā, tādas kā palīgi iestādes, papildus iestādes. Uh, Sākot ar 2001. Eh, gadu, tika sākta šāda līdzekļa investīcija arī trešajās valstīs, bet nav īsti skaidrs, kā uh, debusīta iestāde var izvēlēties uh, attiecīgās prasības trešajā valstī. Piemēram, ja tiek. Uh, Ja šādi depozītu turētāji cieši zaudējums, kā tad tas tiek finansēts un kā tiek aizsargāti investori? Komunikācijas paziņojums no 2010. gada 9. decembra tiek ir bijis iekļauts vairākos mūsu ziņojumos, piemēram, caurskatāmības direktīvā un tā tālāk, un tas ir tikai dabīgi, ka tādējādi tiek uzlaboti arī nacionālai uzraudzības režīmi attiecībā uz uzsids. Dalību valstīs ir dažādi, dažādas atšķirības atšķ attiecībā uz soda sankcijām, dažādi kritēriji, uh, lai pieņemtu lēmumu pieņēmumu par administratīvām sankcijām un arī atšķirība, cik bieži šīs sankcijas tiek piemērotas. Referents ir pievērsies atlīdzības jautājumam diezgan plaši, un Anna Jensena pareizi nozīm, norāda, uh, ka bieži ir tā, ka menedžeri uzņems pārāk daudz riska, jo viņu atlīdzība nav saistīta ar fonda ieņēmumiem. Atlīdzības struktūra arī parasti netiek publiskota, un tieši tāpēc šajā ziņā ir nepieciešams izmaiņas. Paldies! Paldies, Klinca kungs! Saka priekšsēdētājs, tagad Kamalkungs lūdzu no konservatīvo grupas. Liels paldies! Es atbalstu šo ziņojumu. jo tur pie. Jo es arī sagatavoju dokumentus par citiem jautājumiem, bet eh, ņemot vērā arī, ka esmu divu bērnu tēvs, nu nezinu, kā to visu var apvainot, apvienot. Pašlaik notiek diskusijas par daudziem un dažādiem jautājumiem šajā ziņā, bet, nu, runājot par eh, depozītu turētāju atbildību, es pilnībā atbalstu to, ka ir jābūt skaidrībai, kur tad īsti ir tā līnija. Jo visi šeit piemin, piemēram, Madofu jautājumu, bet eh, Medovs jau nekad neteica, ka viņš ir eh, riska fonds vai pārstāv riska fondu. Un uh, Tāpēc mēs šeit varbūt runājam tieši par tiem pareiziem jautājumiem. Nu, visi zina, ja ir kaut kādas nevēlamas aktivitātes, tad, nav, tad ir skaidrs arī tas, ka kādam ir jābūt atbildīgam par to. Tāpēc esmu priecīgs, ka mēs šeit saskaņojam šo likumdošanas aktu ar citiem jautājumiem. Un tagad ir jautājums par to, kur tad tas depozīta turētājs uh, Uh, var tikt saukts pie atbildības uh, par uh, kaut kādiem pārkāpumiem. Un, ja mēs ņemam vērā šeit trešās valstis, tad mums nevajadzētu varbūt nostādīt sevi situācijā, ka esam kaut kādi balti imperialisti. Un esmu ārkārtīgi priecīgs, ka jūs esat ar tādu atvērtu skatu uz šīm attīstības valstīm skatījies, bet mums būtu jārunā par to, piemēram, kad fonda vadītājs vai klients vēlas investēt trešajās valstīs, bet depozīta turētājs nevēlas uzņemt risku un nevēlas uzņemt šo atbild, uzņemties šo atbildību, bet ja fonda menedžeris uzstāj, tad vienmēr šis turētājs būs atbildīgs. Es saprotu to, ko jūs sakat, ka mēs tagad esam atraduši veidu, kā nodrošināt šādas investīcijas trešajās valstīs, uh, vienlaicīgi arī nodrošinot, ka kāds ir atbildīgs, jo tā tam būtu jābūt, bet vai ir godīgi, ka mēs gaidām no turētāja, ka viņiem būs jābūt atbildīgiem, pat ja viņi nevēlas šīs investīcijas piesieņas pieņemt. Varbūt, ja viņi nevēlas šādu atbildību, tad varbūt vajag vispār pārtraukt investīcijas šādās trešajās valstīs. Lai gan ir skaidrs, ka mēs vēlamies šādas investīcijas nodrošināt. Runājot par atlīdzībām, Eh, runājot par līdzekļu pārvaldītājiem, manuprāt, nebūtu godīgi, ka viņiem būtu tādas prašas pasības kā baņķieriem. Un te ir jārunā, piemēram, arī par biznesa modeļiem un par to, ka viņi varbūt nestrādā ar eh, ārvalstu valūtām un ārvalstu kontiem. Bet, manuprāt, varbūt bonusu limiti nav īsti tas labākais veids. Runājot par CRDF 4, Nu, par to jau vēl sarunas nav beigušās, un es ceru, ka mēs šeit varam tādas saprātīgas debates organizēt par to, kā saskaņot uzcits e, menedžeru intereses arī investoru interesēm. Bet runājot par tās augtajām performance fees e, ja, bonusiem, mēs gribētu, lai būtu uh, zināma loģiska saikne starp atlīdzību un sasniegumiem, un daudzi cilvēki arī tam piekrīt. Un nu, tā tad jābūt šim te loģiskajam uh, atlīdzības un uh, sasniegumu saskaņojumam. Nevienmēr tas ir iespējams, un kas tad īsti notiek? Ja, uh, piemēram, eh, menedžers nemaz nav tik labi strādājis, bet joprojām saņem to augstu atlīdzību. Nu, protams, tas ir tāds tehnisks jautājums, man par to nav konkrēta viedokļa, bet es eh, domāju, ka būtu labi par to organizēt diskusijas, un esmu priecīgs, ka jū, tāds, kā, nu, tāds cilvēks kā jūs esat mēģinājis domāt par iespējamām sekām, par to, ko mēs vēlamies sasniegt, bet nu runāsim par to kopā un mēģināsim varbūt atrast zināmu līdzsvaru starp uh, Eh, darba rezultātiem un atlīdzību. Mums arī jānodrošina investīciju investoru aizstāvī, aizsardzību pēc iespējas eh, labākā līmenī. Mums ir jādomā par sekām. Nu, ar prieku strādāšu kopā ar visiem referentiem. Es ceru, ka referentam eh, nebūs pārāk daudz bezmiega nakšu, jo viņš ir jaunais tēvs. Un liels paldies! Yes, yes. Liels paldies, turpina priekšādātājs. Paldies, Kamalkungs! Goja grupu šeit šeit neviens nepārstāv. Nu, tad atgriežamies pie Gigolda kunga. Liels paldies pirmām kārtām par šo pozitīvo ieguldījumu, nu un pāris īsu komentāru. Pirmām kārtām gribu skaidru un gaišu pateikt. Es nezinu, vai jūsu Paskala konfēna apkop, apkop, piezīmju apkopojums bija karikatūra, bet esmu pārliecināts, ka viņš kā attīstības ministrs Francijā šobrīd arī atbalsta spēcīgākas investīcijas attīstības valstīs. Bet piekrītu jums tajā, ka arī fondiem var būt būtiska nozīme investīciju radīšanā. Un nav jau nepareizi, ja cilvēki veic investīcijas un investori savukārt vēlas piedalīties Eh, peļņas gūšanā strauji augošos tirgos. Bet ir te jānodala divas lietas, un tas, protams, ir komentārs Klinskunga teiktiem. Ja jūs vēlaties uzņemties risku, piemēram, investējot paškapitālā vecpīros no uh, no augoša tirgus, tad jūs tāpat laikā nevarat uzņemties tādus riskus, kas nav pāredzami, pār, pāredzam, un tas ir kaut kas atšķirīgs no depozitārija uh, uzņemtā riska. Protams, ka, ja tas viss ir sasaistīts ar uzcitu modeli, tad, ja jūs investējat savus līdzekļus Brazīlijā, jūs uzņematies tos riskus, kas saistīti ar Brazīlijas ekonomiku, attiecībā uz uzņēmiem, kas tur darbojas. Bet nav pieņemams, ka jums jācieš uh, tādā neskaidrā veidā arī no tiem papildus riskiem ko uzņemas depozitā, depozitārijas, respektīvi tas, piemēram, risks, kādā veidā depozitārija tiek, eh, eh, kā darbojas depozitārija Brazīlijā. Un tāpēc pašu kapitālā tie, kas investī, viņiem būtu jāzina, kādu risku viņi uzņemas, ko viņi uzņemas un ko viņi neuzņemas, jo parasti investori pilnīgi noteikti, it īpaši tagad, kad runājam par uzcit, tad viņi nevar paši izvērtīt to, cik kvalitatīvi darbojas depozitārijas kaut kādā lūk respektīvā valstī. Un tāpēc es domāju, ka ir ļoti pamatoti tas, ko komisija liek priekšā, respektīvi, ka šie riski tad tādā gadījumā būtu jāietver ārpus li likumdošanas. Ir ļoti grūti um, tos ietvert, un tā rezultātā var, protams, mainīties investīciju uh, plūsma. Nu, šķiet, ka komisija diezgan dīvainā omā ir tad, kad viņi runā par šo jautājumu. Viņi, lūk, atkal nomainīsies izteiksmi, vai ne tā? Es jau jūs redzu. Bet, ja tas ir pamatot, tad es teiktu, jā, labi, ja ir uz apdrošināšanu pamatots risinājums, ka šos riskus tad pastum malā, kas ļauj investoram no tiem izvairīties, tad ļoti labi, ja tāds ir. Tas pats arī attiecas uz gadījumu, kad meklējam atbalstu, piemēram, sankciju režīmam. Un, kad runājam par atlīdzībām, es gribētu uzsvērt, ka, protams, ka jābūt kaut kādai saiknei starp samaksu un darba izpildes rezultātiem. Bet fondos šobrīd tā jau ir, jo fondi ja mēs uz tiem paraugamies uz viņu attiecīgajām tabelām, tad tie fondi, kas darbojas, viņiem ir spēcīgi ienākošo līdzekļu plūsmu, un tāpēc ir arī motivācija panākt labu rezultātu. Un ja mēs runājam ar, piemēram, fondu pārvaldītājiem, tad viņi ir lepni, tad, ja viņiem pie, pieaug līdzekļi, un savukārt, ja viņu fondu pieaug, tad viņiem ir lielāka atlīdzība. Tas ir tikai godīgi. Bet es negribētu gan tirgu redzēt tādu situāciju, kur, piemēram, lūk, kur tiek, lūk, sasniegts kaut kāds neskaidri noteikts kriterijs, un tad ir, lūk, kaut kāda papildus samaksa saņemta. Par to, protams, par šo jautājumu, ko tagad minēšu, ja bonus, ja prēmijas ir vēl viena kultūra, par ko mums vajadzētu debatēt. Mēs ļoti pamatot iemeslu dēļ, ka kapitāla prasību direktīvā runājam par citiem kritārijiem, jo, lūk, tie bija pretru, pašreizie bija pretrunīgi, un es ieteicu, ka, lūk, šajā tirgus daļā arī vajadzētu līdzīgā veidā rīkoties. Es lielākā daļa, kur, ko es cilvēks, ko es pazīstu, nav tā, ka viņi saņem vienu prēmiju pēc otras un milzīgos apmēros, nē, bet mēs domājam, ka finanšu nozarē ir bijuši citi noteikumi nekā citur kur darbs eh, tiek nopietni paveikts, un, protams, ka tiek paveikts ļoti nopietns darbs arī finanšu nozarē, bet ir kulturāli, eh, ir vairāk mm, centrēšanās uz īstermiņu pro, ce, can, eh, peļņu, nevis ilgtermiņu peļņu. Un šos cilvēkus es satieku gan pats savā valstī, gan citur Eiropā, un viņi piekrīt, ka šī kopējā prēmija kultūra ir jāmaina finanšu sektorā. Un tāpēc varbūt varam to vēl pavisam rāmi mierīgi arī apspriest, saskaņot savas pozīcijas, saskaņot arī tās ar citiem ziņojumiem, kas jau pieņems. Un tad šādas loģikas ietvaros mēs varam turpināt darbu, paturot prātā, ka uzcita klienti ir pelnījuši lielāku aizsardzību nekā tajā gadījumā, ja, piemēram, investīcijas veikts riski ierobežošanas fondā jeb hedge fondā. Uh, un tāpēc arī augstu vērtēju tās izmaiņas, ko varbūt komisija gatava īstenot šajos noteikumos. Paldies! Liels paldies vēlreiz! Protams, ir prieks vienmēr sadarboties ar tādiem gudriem cilvēkiem, kā arī jums, Kamalkungu un tā tālāk. Paldies, turpina priekšādātājs! Paldies, Sven! Nu tad šobrīd līdz pulksten pieciem būs pārtraukums, jo pulksten piecos ir nākamais darba kārtības jautājums, jūs jau zinat, tā ir kopējā ekon un emplu komiteju sanāksme ar komisāru Andoru. Es ļoti atvainojos, nē, nē, nē, aizmirs vēl minēt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 17. decembris, apsvērumi, apsvēršana notiks 21. janvārī nākamgad, un balsojums komitejā paredzēts 25. aprīlī. Bet plenārsēdes balsojuma datums vēl ir jāapstiprina. Kā jau teicu iepriekš, nākamais darba kārtības jautājums sāksies pulkstens piecos pēcpusdienā kopā ar nodarbinātības komiteju būs Olijas Renčeit un Lāslo Andors. Runāsim par ekonomikas dialogu un izaugsmes pārskatu un līdz pieciem pārtraukums. Yeah, I follow, yes, I was, uh...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 you, you say this is not yet joint meeting. Right. Okay, everybody. Um... Labi, priekšādātā saka, pagaidām vēl nav sākusies kopējā sanāksma, nē, jo mēs vēl joprojām gaidām komisāru ierašanos. Bet no ekon perspektīvas es jums varu pastāstīt, ka mums vēl nav bijuši priekšādātājs paziņojumi, un ar tiem tad arī tagad nākšu klajā, kamēr gaidām komisārus nu, lai izklaidētu jūs visus. Pirmām kārtām ekonomikas dialogs ar Žanu-Klodu Junkaru, Eirogrupas priekšādātāju, kā jūs zinat, bija paredzēts šo pēcpusdienu, bet Junkara kunga pagājuši piekdien, ka tomēr nevarēs ierasties, jo ir radušies neparedzēti apstākļi. Un esmu viņam uzrakstījis ierosināt virkni, ierosinot virkni citus datumus decembrī un janvārī, kad viņš varētu ierasties, lai šo dialogu tomēr īstenotu. Kā jau jūs droši vien zināt, tad bija paredzēta sanāksme ar Andoru un Rēna kungu rīt, bet, nu, lūk, tā tāpēc norisināsies šovakar. Tas arī savukārt citu steidzamu notikumu dēļ Rēna komisāra kunga darba kārtībā. Nu, tad tiešām ir Nu, var vien tik pabrīnīties, kā tad te noticis tā visa sadarbība arī viņu starpā, ka tik labi tas viss tomēr sakritis. Kapitāla prasība direktīva un regula turpinās šeit trialogs. Politiskais trialogs bija otrdien un ceturtdien Strasbūrā. Progress tika gūts vairākos jautājumos, tostarp arī definīcijā par kapitālu, salīdzinošiem kritērijiem, iekšējo reitingu un tirniecības finansējumu. Tehniskā sanāksme norisināsies vai norisinājās trešdien un šīs vienošanās tiks iestrādāts kompromisa tekstā. Nākamais politiskais trialogs norisināsies rīt pēc ārkārtas ekon komitejas sanāksmes. Šķiet, apmēram 11. varētu sākties šī sanāksme. Par divu dokumentu pakotni, divi trialogi pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Progress tika gūts gan par vienu, gan par otru ziņojumiem. Vēl palikuši neatrisināt jautājumu par e, nodokļu krāpšanas apkarošanu saprašanās memorandu un pāris apgrieztā kvalificētā vairākuma noteikumiem Gozes ziņojumā. Atklāti jautājumi Ferēra ziņojumā joprojām ietver tā saukto trešo sadaļu, deleģētos aktus, precīzes formulējumu attiecību uz ekonomisko dialogu un to, kā ņemt vērā būtiskas ekonomiskas leigas līdes un pārliecīgu depu, mm, deficītu procedūru. Nākamais trialogs arī paredzēts ceturtdien, respektīvi rīt. Par kredītreitinga aģentūrām trialogs norisinājās vakar. Nē, atvainojiet, 20. novembrī. Un tur piedalījās Barņēkungs, komisārs. Tāpat vakar bija vēl viena tikšanās par neatrisinātiem jautājumiem suverēnā parāda reitingi, rotācija un konkurence. Un visbeidzot, priekšādātāja konference Finanšu komitejā Nikosijā eh, uzklausīs Toljana kunga priekšlikumu no konkomitejas, un šai prezident, prezentācijā tika runāts par Eiropas semestru un nacionālajiem parlamentiem, uzstājot uz faktu, ka nacionālo parlamentu loma ir lemt par nacionālajiem budžetiem. Tomēr nacionālo parlamentu pārstāvi atzina, ka ir eh, pareizi īstenot Eiropas semestri, lai uzlabotu ekonomikas pārvaldību un atzinīgi vērtēja iniciatīvu, ko uzņēmē šeit Eiropas parlaments, organizējot parlamentāro nedēļu par Eiropas semestri jeb pusgadu. Viņi uzstāja, ka nepieciešams pievērties konkrētiem tematiem eh, šīs eh, parlamentārās nedēļas sesijās. Es turklāt varu jums vēl piemitināt, ka jūs jau skatījāt, lūk, eh, runājāt par delegāciju uz Dublinu, bet par šo tēmu mēs tāpat arī runājām ar gaidāmo īrijas prezidentūru, un viņi darīs visu to, sakas viņu spēkos, lai šo delegāciju labāk ies, iekļautu mūsu pašreizajā struktūrā semestra apspriešanās ietvaros. Tādi ir priekšādātājs paziņojumi. Uh, jo projām vēl nevaram sākt kopējo sanāksmi. Nu tad pagaidīsim vēl pāris minūtes. Okay, we will yeah. start. Priekšādātā turpina. Labi, tūlīt pat sāksim darbu. Jūs jau droši vien no ievērojāt, ka ir ieradies šeit komisārs Rēna kungs. Andor kungs vēl ir ceļā, viņu nedaudz aizkavējas preses konference, tāpēc mēs te tā, nu, tādā maiņu režīmā strādāsim. Modificēsim darba kārtību, ejot tai cauri, atkarībā no tā, kas ir klāt laipni lūgts, Reina kungs, ar prieku e, jau raugos nākotnē uz to brīdi, kad mums pievienosies arī Andor kungs, jo, protams, un arī priecājos, ka šī ir kopēja sanāksme ar nodarbinātības komiteju. Tāpēc es domāju, ka mēs varētu oficiāli apstiprināt darba kārtību, neredzu nekādus iebildumus, ļoti labi. Un tā tad uzdosim jautājumus komisāram Rēnam, pirms ierodas Andor kungs. Un tātad, vispirms došu vārdu Ola jums. Jūs, Renkungs, tad varat desmit minūtes lūdzu savu prezentāciju likt mums priekšā. Thank you, thank you, Sharon. I, I tried to explain. The... Paldies. Nu jā, man būs tagad jāmēģina izskaidrot Eiropas ekonomisko situāciju desmit minūtēs. Visai smags uzdevums. Dāmas un kungi, esmu ieradies tiešā ceļā no komisijas sanāksmes, kas sākās šorīt, 8 no rīta. Eh, šī bija sēde, kas eh, vainagoja vairākus mēnešus eh, ilgušās diskusijas par tādu patiesu ekonomikas un monetāro savienību. Un, pirms šīs sanāksmes notika arī ikgadējā izaugsmas izgadējies izaugsmas pārskats, es eh, atstāju komisā, komisijas priekšsēdētāju Barozo preses konferencē un Lašlo Andors, tad, kad viņš eh, atgriezīsies no preses konferences, eh, viņš pataisno ieradīsies pie mums. Atceroties, ko kādreiz teica Žaks Delors, proti, ka mums ir nepieciešama gan ugunsdzēsēji, gan arhitekti, lai Eiropas ekonomika varētu darboties. Un es domāju, ka šonedēļ esmu izpildījis Žaka Delora uh, lūgumu pirmdien un otrdien. Es eh, sazinājos ar Grieķijas ugunsdzēsējiem un pēc tam strādāju pie Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības celšanas. Tā tad veicu tādu, zinām, arhitekta darbu. Es varu teikt, ka šodien esmu ļoti pagodināts par to, ka drīkstēju ierasties pie jums un runāt par ikgadējo izaugsmas pārskatu, kas tika pieņemts tikai burtiski pirms stundas. Un Šis pārskats ir paziņojums, kurā komisija nosaka ekonomiskās politikas prioritātes katram gadam no jauna. Šis pārskats uzsāka Eiropas pusgadu, kas būs jau trešais pēc kārtas. Viedokļu apmaiņa ar parlamentu, protams, ir ārkārtīgi svarīga ekonomiskā dialoga sastāvdaļa, un uh, šī viedokļu apmaiņa notiek ļoti būtiskā brīdī, kad visas Eiropas Savienības institūcijas spriež par to, kā veidot likumdošanas arhitektūru nākotnē. Jūs uh, stāstījāt par to, kāds ir jūsu redzējums uz ekonomikas un monetāro savienību. Tas atspoguļojas arī Taisens kundzes ziņojumā, ko pieņēma pagājuši nedēļa plenāra sesijā. Uh, Tas ir ļoti svarīgs parlamenta ar tavs kopīgajā darbā. Ar gandarījumu konstatēju, ka mēs esam vienas prātis par tik daudziem svarīgiem jautājumiem un tāpat ceru, ka komisijas uzmetumā atspoguļotās prioritātes jums arī būs paprātam. Pirms pievērsties izaugsmes pārskatam, eh, pastāstīšu dažus vārdus par šo komisijas uzda, uzmetumu, kas attiecināms uz ekonomikas un monetāro savienību, jeb EMS, tāpat pieskaršos divpakai, kas eh, tiek ļoti plaši apspriest Eiropas Savienības, eh, Eiropas parlamenta diskusijās. Eh, uzmetumā ir runāts par eh, īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa prioritātēm, kas ir jāizpilda, lai izveidot šo patieso EMS. Kādi ir īstermiņa mērķi? Ir jāizteno jau eh, panāktās vienošanās un jāpieņem likumdošanas akti, kas jau ir izstrādāti pilnībā nākamo 6 līdz 18 mēnešu laikā. Bet, protams, ir jānosaka prioritātes arī sekundārai likumdošanai. Uh, Vidējā termiņā ir jāveic tās reformas, kas pieprasa līgumu grozījumus, un mēs arī esam gatavi veikt tādas reformas, kas pieprasa tādus pamatīgus grozījumus līgumos. Komisijas uzmetumā šajā mēlnrakstā ir rakstīts, ka ir nepieciešama uh, spēcīgāka atbildība un solidaritāte Eirozonas valstu starpā. Tāpat ir jāgarantē eh, demokrātiskā leģitimitāte un atskaitīšanās. Ir jāparūpēs par to, lai Eiropas parlaments šajā darbā tiktu iesaistīts ļoti cieši. Uzmetumā ir uh, runāts par uh, tādu patiesu ekonomikas un monetāro savienību, par kuru uh, Eiropas parlaments uh, runāja pagājuši gadu, kad arī tika pieņemts attiecīgs ziņojums. Tāpat ir uh, veidota ceļa karte, kurā ir minēti vairāki īstermiņa mērķi, ko ir iespējams sasniegt, uzlabojot ekonomiskās politikas koordināciju un veicot labāku uzraudzību protams, neaizmirstot arī konverģences instrumentu. Tāpat mēs paudām savu vēlēšanos optimizēt esošās uh, normas stabilitātes un izaugsmas paktā, lai varētu garantēt to, ka pietiekam daudz naudas tiek investēts tieši izaugsmas atbalstam. Esam gatavi pilnveidot EMS tādā veidā uzlabojot ekonomiskās politikas koordināciju, kas atļautu samazināt dalību valstu parādus kas tagad, protams, ir daudz augstāk nekā noteikti stabilitātes un izaugsmas paktā. Šis parādu dzēšanas fonds un uh, eiro obligācija izdošana ir tikai daži no instrumentiem, kas varētu palīdzēt šos, šīs problēmas atrisināt. Tāpat ir jārunā arī par uh, īstermiņa vērtspapīru tirgu eirozonā, lai garantētu finansiālo stabilitāti. Es varu teikt, ka komisijas darba dokumentā, jeb šajā uzmetumā, ir runāts par patiesu un padziļinātu ekonomikas un monetāro savienību, kas ļoti lielā mērā sataucas ar parlamenta izstrādāto ziņojumu. Protams, mums ir jāsaglabā vēs skatījums uz šo problēmu risināšanu, un mēs esam pārliecības pilni, ka komisija savu darbu veiks pēc uh, labākās sirdsapziņas, un ceru, ka šī apņemšanās varēs bruģēt turpmāko ceļu, kas galu galā novedīs pie vienošanās par divpaku turpmāko dienu laikā. Dāmas un kungi, cienījamie deputāti! Runājot par citām izaugsmes pārskata prioritātēm gribēju runāt par uh, galvenajām trim jomām no kopumā piecām. Uh, Lašlo Andors runās tieši par tiem jautājumiem, kas tieši ir saistīti ar uh, nodarbinātību un cīņu pret uh, ārkārtīgi augsto bezdarbu Eiropas Savienībā. Pirmām kārtām mums ir jāpilnveido finanšu sektorā uzsāktās reformas. Mēs šeit nerunājam par banku glābšanu, nē, mēs runājam par to, kā uzturēt pie dzīvības mūsu uzņēmējus, eh, MVU, kas ir mūsu ekonomikas galvenā ādere. Protams, ir jāuzlabo piekļuvu finansējumam MVU, kas strādā Eiropas Savienībā, ir eh, jāveicina industriālā ražošana, produktivitāte, ir jāpiesaista vairāk investīciju gan publisko, gan privāto, lai Eiropas uh, ekonomika atkal varētu nostāties uz kājām. ir arī jāpalielina EIB kapitāls, kā to lēma Eiropadomē, un mūsu priekšlikumā ir noteikta arī EIB aizdevuma programma, kas varētu stā, sākt pilnībā darboties nākam gadu. Mēs šeit runājām par 180 miljardiem eiro inovāciju, prasmju, MVU piekļūs finansējumam, resursu un uh, infrastruktūras jomā. Otrakārt, ir jāturpina struktūrālo reformu uzņemtais kurs, Un mēs jau uh, pieredzējām pirmos reformu uh, nestos augļus Spānijā, Itālijā un arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Protams, ir jādara arī daudz vairāk, lai uzlabotu uzņēmēju darbības klimatu Eiropas Savienībā, lai cilvēki, kas vēlas nodibināt savu uzņēmumu, varētu to izdarīt vienkāršāk, neizlaužoties cauri milzīgam birokrātijas uh, džungļu mūža mežam. Mums ir jāinvestē vairāk naudas Eiropā, Eiropas uh, gaišākajos prātos, smadzenēs, lai nebūtu šīs pastāvīgās smadzeņu noplūdes. Treškārt, mums ir jāgarantē uh, valsts finansējuma ilgtspēja, ir jāveic fiskālā konsolidācija, un tā ir jāveic pietiekami prātīgi ir jāveicina investīcijas tādās jomās, eh, kur ir vislielākais izaugsmas potenciāls, proti izpētē, inovācijās, eh, izglītībā un arī enerģētikā uzlabotā ekonomiskā pārvaldība ir uh, izrādījusies pareizais ietvars, lai valsts, var, valsts varētu sanēt, atveseļot savas finanses. Un, protams, katrā valstī apstākļi ir atšķirīgi, bet uh, šis ietvars bija pietiekami veiksmīgs, lai tas viss būtu ņemts vērā. Es uh, gribu atkārtot, ka stabilitātes un izaugsmas pakts nav kaut kāda iegriba. Nē. Nee Tur ir uh, pietiekami labas strateģiskas normas un eh, stabilitātes un izaugsmas paktā ir ņemts vērā pilns uh, ekonomikas norišu cikls un, protams, ir jāanalizē arī tas, kā valstis izpilda konverģences kritērijas un nevajag jau uzreiz uh, izvērst tādus ļoti drastiskus uh, pasākumus, lai uh, uh, iekarotu pirmās rindiņas, uh, lai iekarotu avīžu pirmās lapus, ir jārunā par tādu pārdomātu un uh, loģisku reformu gaitu. Mēs arī izpētīsim to, kā ņemot vērā pašreizējos noteikumus mēs varēsim piesaistīt un īstenot labākas investīciju programmas, konverģences stabilitātes programmas, ņemot vērā konkrētus apstākļus, lai uzlabotu valstu investīcijas uh, programmas, tajā pašā laikā garantējot valstu finansējumu stabilitāti. Tas varētu, piemēram, attiekties uz investīciju projektiem, ko būtu iespējams līdzfinansēt ar ES līdzekļiem. Domāju, tas ir saskaņā ar mūsu izaugsmas politikas vadlīnijām, protams, arī ar stabilitātes un izaugsmas paktu. Uh, Dāmas un kungi, rezumējot. Es varu teikt, ka mēs pēdējo 3-4 gadu laikā esam mērojuši ļoti tālu ceļu, lai varētu reformēt ekonomisko pārvaldību. Mums ir jāturpina darīt daudz vairāk, lai varētu investēt vairāk līdzekļu un pūļu ekonomiskajā izaugsmē. Un uh, izaugsmes pārskats noteikti bruģēs ceļu, uh, Eiropas ceļu uz ekonomisko atveseļošanos un ļaus. Uh, atgūties valstu tautsaimniecībām tādā veidā, radot stabilu ekonomisko izaugsmi. Ir jārada, protams, arī jaunas darba vietas un jāturpina fiskālā konsolidācija. Paldies! Thank you. Um... Paldies! Nu jā, Andor kungs joprojām nav ieradies. Šķiet, ka viņš tagad eh, sēž ierakumos un cīnās pret presi. Tagad jums ir jāsēž ierakumos viņa vietā. Došu vārdu referentiem no katras komitejas. Tie ir referenti, kas gatavoja ziņojumu par ikgada izaugsmas pārskatu. Jūs varēsiet atbildēt eh, pēc tam. Pirmā Elīza Ferēra ir, eh, viņa ir ekon komitejas referentu un pēc tam Veronika Fantemie no uh, nodarbinātības komitejas. Paldies, komisārs kundze. Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze. Šodien runāšu angļu valodā. Lai izteiktos precīzāk. Liels paldies par šo uh, eh, ikgada izaugsmas pārskatu. Paldies, ka jūs uh, minējāt arī parlamentu spēlējumu lomu. Bet pirms runāt par nākotni, mums vajadzētu uh, Eh, vaļsirdīgi runāt par to, eh, ko eh, dalībvalsts un institūcijas ir darījušās, lai cīnītos pret krīzi līdz šim brīdim. Jāsaka, diemžēl konsultācijas stratēģija ir cietusi neveiksmi komisija ar ļoti lielām pūlēm mēģina saskatīt pirmās ekonomiskās atveseļošanās pazīmes valstīs, bet, diemžēl, taupības pasākumi Eh, ko veica valstis, nebija vienlīdzīgi. Piemēram, tie ir eh, sasnieguši tādus līdz šim nepieredzētus apmērus 18% eh, no IKP Grieķijā, Spānijā un Itālijā šie skaitļi arī ir ļoti bēdīgi. Un tātad kādi bija šie uh, sasniegtie rezultāti, bet taupības pasākumi diemžēl noved pie milzīgas recesijas, izaugsmas rādītāji joprojām turpina rādīt uz leju un taupības pasākumi beigu beigās ir noveduši pie šīs uh, Eh, le, uz leju vērstās spirāles pie recesijas. Visas prognozes ir negatīvas, arī attiecībā uz nākamo gadu, un pieļauju, ka arī šī gada iznākuma būs visai bēdīgi deficīti un eh, vērtspapīru eh, cēnu atšķirības joprojām ir ārkārtīgi negatīvas, un jāsaka, ka. Uh, bezdarba rādītāji vispār ir pārsnieguši jau kādas negatīvākās prognozes un scenārijas daudzās uh, valstīs. Puse no visiem strādāt spējīgajiem jauniešiem ir bez darba. Jāsaka, cilvēki nes milzīgs upurs, bet cilvēki kaut ko upurē tad, ja viņi ir pārliecināti, ka tas kaut ko arī nesīs. Mums ir jāpierāda, ka mums ir taisnība, mēs vēlamies būt konstruktīvi un mums ir jāsaprot, ka neatkarīgs pētījums, ko sagatavoja trīs institūti, RSFFI no um, Francijas, institūts no Vācijas un Dānijas, šis pētījums tika piedāvāts vakardien. Tas vakardien tika izskatīts, un tur ir rakstīts, ka konsultācija ir jāpalēnina, tā ir jānotiek ilgākā laika posmā, it sevišķi 2013. gadā. 2013. gadā ir par 85 miljārdiem jāsamazina šis konsolidācijas apjoms, ja mēs vēlamies, lai vairāk cilvēku varētu atrast darbu. Es gribēju uzdot trīs jautājumus. Pirmām kārtām, vai jūs esat gatavs apspriest ar citām interesētajām pusēm prognožu kvalitāti? Otrām kārtām, vai jūs atzīstat, ka uh, parādu sloks daudzās valstīs ir patiešām kritisks. Ko jūs esat gatavi darīt ar šiem eh, eiro, eiro obligācijām un divpaku? Un trešām kārtām, vai jūs atzīstat, ka izaugsmas un nodarbinātības iniciatīva, ko jūs piedāvājat, principā ir tikai tukši vārdi? Makroekonomiskais līdzsvara trūkums, eh, diemžēl, nav uzlabojis eh, pieprasījumu ne iekš, ne ārpus eirozonas. Tie ir trīs ļoti, ļoti svarīgi jautājumi. Paldies, komisāra kungs, paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies. Tagad vārds Veronikai. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Ir ļoti jauka, ka komisāra kungs šodien pie mums ir ieradies. Un es ceru, ka otrs komisārs arī varēs ierasties jau visai drīz, lai runātu par nodarbinātības dimensiju. Nu, ir ļoti grūti uzdot jums jautājumus, ja mēs nezinām, ko atbildēs arī Andor kungs. Jā, paskatās, ka pasākumi un mehānismi galvenokārt ir noveduši pie um, izaugsmas samazināšanās, nevis pie pieauguma. Mums ir jāsaprot, kuri tad būs vislabākie pasākumi, ko izmantot Eiropas semestri ietvaros. Situācija ir ļoti sarežģīta. Manuprāt, mums ir jāparunā par uh, prioritāšu sagrupēšanu. jo īstenībā mūsu aktivitātes nav novedušas pie tiem rezultātiem, ko mēs gaidījām. Es patiešām labprāt uzklausītu abu komisāru atbildes par to, kas tieši tagad notiek un par to, kādas tad prioritātes ir jāizstrādā, lai izkļūtu no krīzes. Nu, tā man šķiet ir viena no galvenajām prioritātēm. Tālāk, 2020. gada stratēģija. Uh, Eiropas Savienība nedrīkst atkal palaist garām šo izdevību. 2020. gads jau vairs nav aiz kalniem. Mums ir jāsasniedz savi mērķi, mums ir jābūt pietiekam nopietniem savā pieejā un mums ir jāpilda dotais vārds. Atslēgas vārds eh, panākuma ķīla ir vieda, ilgtspējīga izaugsme, bet īstenībā daudz pasākumu ir bijuši kontraproduktīvi. Krīze jau joprojām nav beigusies. Mums pret to ir jāturpina cīnīties. Mums ir arī jāpārdomā savu politiskie mērķi, kas ir nosprausti 2012. gadam mēs neesam veikuši pietiekam daudz. Nu, galu galā šādā vīzē mēs nesasniegsim 2020. gada mērķus dalību valstīm ir e, jādara daudz vairāk, lai no sākuma varētu īstenot nacionālus mērķus un pēc tam globālākus mērķus. Vai dalību valsts ir izdarījuši to, kas no viņām ir prasīts? Tālāk struktūrāls darba tirgus reformas, fiskālā reforma, lai uzlabotu izaugsmi. Tas viss mums ir nepieciešams. Dalību valstīm ir jāievieš tādi pasākumi, kas radīs jaunas darba vietas, tālāk eh, sociālā nodokļa reforma, ienākuma nodokļa reforma, kā palīdzēt pašnodarbinātiem, kā palīdzēt eh, uzņēmējiem, kas eh, vēlas dibināt jaunas uzņēmumus, kā viņiem piekļūt finansējumam, kā piekļūt finansējumam arī MVU Tas viss joprojām rada milzīgas problēmas un šķēršļas. Mums ir jāpadomā par uh, darba tirgus struktūras maiņu, lai tas ir jaunāks, lai tas pielāgojas jaunajām prasībām, lai tas ir iekļaujošāks. Tāpat zaļā ekonomika, digitāla ekonomika, nu tās viss ir jauns iespējas, vesels spektrs, kas mums pavērs un tas ir jāizmanto. Jūs runājāt par jauniešu bezdarbu, nu tas ir ļoti milzīgs, uh, dramatisks. Uh, apstākļus visā Eiropā ļoti dramatisks fenomens. Spānijā arī ir ārkārtīgi daudz jauniešu bezdarbnieku. Tādai stratēģijai ir jābūt ļoti skaidrai un nepārprotamai. Nu, ko jūs piedāvājat, ko komisija piedāvā, kas tad mums būtu jādara? vēl citas prioritātes ir jāizveido dinamiskāks, elastīgāks, iekļaujošāks tirgus, kurā vairāk tiek domāts par darbvietu radīšanu. Jā, jā, zinu, ka man tūlīt jābeidz uzstāties, bet es uzskatu, ka darba uh, tirgos ir jārodas darba vietām. Tādēļ darba tirgumi ir jākļūst dinamiskākam, jāpadomā arī par uh, labāku sieviešu iesaisti darba tirgu, jāpadomā arī par visapdalītākajām sabiedrības grupām. Nabadzība un sociālā izstumtība ir nenoliedzams fakts, un, protams, jādomā arī par demokrātisko leģitimitāti. Tā ir viena no galvenajām Eiropas parlamentu lomām, tā ir nacionālo parlamentu loma. Mums ir jāsaprot eh, arī, kādi, kāda ir sociālo pušu loma, sociālo organizāciju loma, jo mēs vēlamies, eh, lai eh, pilsoņi mūsu pasākums uztvērtu pozitīvāk. Priekšstādātāji saka, ja es vicinos ar rokām un smaidu, tas nenozīmē, ka es jūs iedrošinu runāt tālāk. Nē, tas nozīmē, ka es vēlos, lai jūs beigt savu uzstāšanos ja es tagad došu četras minūtes uh, Rēna kungam, lai viņš atbildētu uz jautājumiem, galvenokārt no, uz Elīsas jautājumiem, nu es nezinu, cik daudz laika mums paliks, bet man būs jādod vārds arī Lašlo Andoram, lai viņš arī sinhroni varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem un arī uzstāties. Nu, tad tas varētu būt 10 līdz 13 minūtes. Es neteikšu 14 minūtes, jo kāds to varētu izmantot ļaunprātīgi. Ole, ja jūs varētu atbildēt uz pirmo jautājumu kārtu, lūdzu, četras minūtes. Thank you, Sharon. Paldies, Sharon. No sākuma par Ferēras kundas jautājumiem. Jums bija trīs konkrēti jautājumi. Pirmkārt par to, vai mēs esam gatavi runāt par komisijas ekonomisko prognožu kvalitāti. Jā, mēs esam gatavi. Sabiedrība ļoti cieši seko tam, ko mēs šajā ziņā daram. Izpētes institūti izvērtē, pārbauda viens otru. Visu laiku šīs prognozes tiek pārbaudītas, un kopumā varētu teikt, ka mūsu uh, ekonomikas prognozes ir diezgan uzticamas salīdzinājumā ar citu starptautisko institūciju prognozēm, bet nu darbs nepārtraukti norisinās, un, protams, ka mēs esam arī vienmēr gatavi uzlabot šo prognožu sagatavošanu. Nākošais šāds te šāda prognoze attiecībā uz visām 27 dalībvalstīm, piemēram, par inflāciju, nodarbinātību un tā tālāk, tiks eh, prezentēts februārī. Jūs arī jautājāt par eiro obligācijām un par atdzēšanas fondiem un tā tālāk un, un par eh, šo aspektu iekļaušanu mūsu plānā ja jūs paskatīsieties uz šo dokumentu detalizēti, tad mēs tur runājam par iespējām, par alternatīvām, par to, kā šis fonds un pakts varētu palīdzēt Eiropai risināt ilgspējas problēmas, ja jāsaka tā valsts finanšu neilgtspēju un pārāk lielo slogu, uh, Un runājot par eiro obligācijām, šī ir tikai viena daļa no mūsu paredzētā plāna. Un tā ir tāda alternatīva, un mēs runājam par iespējamiem priekšnosacījumiem, kas būtu jāizpilda, lai nodrošinātu to, ka mēs izvairītos no kaut kādiem morāliem apdraudējumiem un eh, stiprinātu arī fiskālo kontroli. Uh, Un kā tas varētu notikt, piemēram, runājot par īstermiņu obligācijām, īstermiņu vērtspapīriem. Skaidrs ir tas, kā gan eiro obligācijas, gan arī šis fonds eh, noteikti nozīmētu, ka ir jāmaina savā ziņā līgumi, un tas, protams, arī ietekmētu vispār šādu pasākumu uh, ieviešanas iespējas, eh, runājot par laika termiņiem. Nu, runājot par izaugsmes un nodarbinātības iniciatīvu un eh, Lopes Fantaņas kundzes teikto, viņa, piemēram, runāja par nodarbinātību, par darba vietu radīšanu, par reformām, par piekļuvu finansējumam. Es redzu, ka nodokļu reformas daudzās valstīs, piemēram, Grieķijā, arī Spānijā un citās valstīs, ir uh, svarīga daļa no ekonomikas reformām, no sabiedrības reformām. Tās attiec gan uz valsts finanšu ilgspēju, gan arī uz sociālo taisnīgumu, tā lai cilvēki patiešām justu, ka viņu sabiedrība funkcionē godīgā, taisnīgā veidā attiecībā pret visiem pilsoņiem. Runājot par nodarbinātību, Laslo noteikti tam pievērsīsies, bet nu man ir skaidrs, ka šeit ir jārīkojas atbilstoši problēmas apmēram. Pašlaik mums ir 25 miljoni cilvēku, kam nav darba, un e, šie ir ilgstoši bezdarbnieki, bezdarba laiks pieauga aizvien, un tas nav pieņemami, Dažās dalībvalstīs, kur nu, bezdarbs ir vislielākais un kur darba tirgus ir visvairāk segmentēts, sadalīts, pēdējo 18 mēnešu laikā ir veiktas lielas reformas. Bieži šīs reformas ir bijušas pretrunīgas, bet tomēr šīs reformas ir nopietni soļi, lai uzlabotu darba tirgus funkcionēšanu, un svarīgi ir tas, lai šīs reformas arī patiešām ieviestu. Un nobeigumā uzņēmumiem ir jājūt, ka viņi var radīt pastāvīgas darba vietas, ir tīpaši jauniešiem. Un cilvēki, kas ir zaudējuši darbu, viņiem ir jāspēj paļauties uz atbalsta dienestiem, lai atkal spētu strādāt. Jāveicina arī darba spēka mobilitāte, eh, ieviešot elastīgus darba nosacījumus. Un šis ir viens no pamatakmeņiem mūsu igadējā pārskatā. Uh, bet nu Andor kungs tam varbūt pievērsīsies detalizētāk. Tagad es došu vārdu komisāram Andoram. Es nezinu, kā jūs vēlaties organizēt savu darbu, vai jūs gribat tagad vispārēju prezentāciju un tad varbūt atbildzēt uz jautājumiem, bet nu tas viss ir jūsu ziņā, saka priekšsādētāja, lūdzu, jums tiek dots vārds. Paldies, komisār, bet mana, mans trešais jautājums netika atbildēts par izaugsmes. Uh, un darba spēka iniciatīvu un, un tā tālāk. Priekšsēdētājs kundze saka, nē, nu mums darba grafiks, darba laiks ir ierobežots un mums ir jāvirzās uz priekšu, varbūt, ka par, par to var pēc tam runāt. Andorkungs, paldies, atvainojos, ka nedaudz nokavējos. Es gribēju jums īsumā pastāstīt par nodarbinātības un sociālajiem jautājumiem šajā igadējā pārskatā un uh, attiecībā arī uz kopējo ziņojumu. Gribēju arī atbildēt uz jautājumiem, ko es dzirdēju pēc savas ierašanās. Bet no sākuma es gribēju teikt, ka gan šis pārskats, gan ieviešanas ziņojums apraksta to nopietno situāciju, kāda ir Eiropā attiecībā uz nodarbinātības un sociālajiem apstākļiem. Kopumā komisijas analīze šajās jomās ir tāda, Nu, par to es arī gribētu runāt, pirms es runāju par konkrētām politikām darbības val, dalībvalstīs. Bet nu ir tā, ka pēdējā gadā bezdarba krīze ir padziļinājusies un prognozes ir aizvien drūmākas. Pašlaik mēs esam vienīgais lielais reģions eh, pasaulē, kur bezdarbs palielinās. Katru mēnesi šajā gadā bezdarbnieku skaits ir pieaudzis Eiropas Savienībā, un kā jau šodien tika minēts, eh, šis skaitlis pārsniedz 25 miljonus. Bet es vienmēr aicinu visus skatīt ne tikai šos skaitļus, bet skatīties, kas ir aiz šiem skaitļiem. Uh, Un tur situācija ir ārkārtīgi atšķirīga. Atšķirības starp dalībvalstīm aizvien pieaug. Piemēram, bezdarbs Austrijā ir 4,4%, bet Spānijā gandrīz 26%. Dažās dalībvalstīs ir diezgan labi klājies pēc ekonomiskā krīzes savukārt citās, ir tīpaši attiecībā uz eh, valsts parāda krīzi un uz finanšu krīzi Eirozonā. Svarīgi šeit būtu norādīt, ka bezdarbs tikai daļēji ir saistīts ar darba tirgus funkcionēšanu. Nu, ir zināmas struktūrālās problēmas, piemēram, segmentācija šajā tirgo, kur ir dažādi darba līgumi, kur ir atšķirības uh, attiecībā uz izglītību, kur nav varbūt pietiekoši investīcija darba tirgus attīstībā. Bet tas viss ir veicinājis bezdarba problēmu, bet tomēr nav krīzes pamatā. Lielākoties bezdarba problēmas Eiropā, it īpaši salīdzinājumā ar, š, eh, saistībā ar šī uh, bezdarba pieaugumu, ir tāpēc, ka nav vienkārši pieprasījuma. Cilvēkiem nav ticības, uh, mēs arī varam runāt par bēdīgiem biznesa apstākļiem un citiem aspektiem, kas novad pie šādas situācijas. Mums ir jārisina struktūrālās problēmas, lai tās neapdraudētu izaugsmi. Un tāds bija arī bezdarba pakotnes mērķis, eh, kas tika pieņemta pagājušajā gadā, aprī, eh, šajā gadā aprīlī. Bet, lai panāktu tādu ticamu risinājumu, mūsu ekonomikas un monetārai savienībai eh, ir jānodrošina plaša spektra plāns šo problēmu risināšanai. Jāatceras, ka ir mums arī 2020 stratēģija. Nu, runājot par bezdarbu un sociālām problēmām, tas viss ir eh, arī mūsu prioritāte jaunajā izaugsmas pārskatā, un komisija šeit sniedz arī vadlīnijas dalību valstīm šīs pakotnes ieviešanā. Uh, Tagad īsumā norādīšu svarīgākajiem ris, e, secinājumiem mūsu kopējā ziņojumā, ko pieņēmām šodien, un arī attiecībi runāšu par politikas vadlīnijām dalību valstīm. Pirmkārt, mums ir jāveicina darba vietu skaita pieaugums, jārunā arī par darba spēku nodokļiem, kas ir pārāk augsti, un mums ir Jānodrošina arī pārēja uz citiem nodokļiem, piemēram, piesārņojuma nodokļi, varbūt um, īpašuma nodokļi. Mums ir jāizmanto arī pilnvērtīgi vienotais tirgus, uh, dažādos sektoros, kur šādas izaugsmas iespējas ir, piemēram, ICT un citos, mums ir jā, jāspēj arī palielināt darba tirgus izturību pret dažādiem izaicinājumiem, un to mēs varam darīt, eh, ieviešot līdzsvarotas darbspēka reformas, ieviešot eh, dziļāku sociālo dialogu, ieviešot lielāku elastību uzņēmumos, lai nodrošinātu to, ka darba spēka atlaišana nav pirmais risinājums rēģēt uz grūtīgām Tāpēc ir nepieciešams investīcijas, adaptācija un prasmju, jaunu prasmju ieviešana. Mums ir jāizvēlas, eh, kā varētu darba spēku aizstāvēt ar eh, pagaidu līgumiem vai ar līgumiem eh, uz nenoteiktu laiku. Mums ir jānodrošina arī attiecīgas algas, lai cilvēki spētu iekļauties šajā darba tirgū runājot par jaunatnes nodarbinātību un pāreju no skolas uz darba tirgu, tā joprojām ir liela problēma. Gandrīz 20% no jauniešiem nevar atrast darbu, un viens no septiņiem jauniešiem nav ne kādā mācību iestādē, ne arī strādā. Apvienojot, piemēram, mācību un nodarbinātības iespējas, kā māceklim ir ļoti svarīgi. Nākošā nedēļā mēs nāksim klajā ar nodarbinātības pakotni, eh, piedāvājot eh, zināmas garantijas jauniešiem, uzlabojot eh, mācību un apmācību līgumu nosacījums. Tātad mums ir jānodrošina tas, ka uh, nav ilgstošs bezdarbs, uh, Pašlaik mums ir vairāk kā 25 miljoni cilvēku bez darba un 11 miljoni no tiem jau ilgstoši nestrādā. Mums šeit ir aktīvi jāiesaista darba tirgus um, dienesti, dažādi pasākumi, šiem pasākumiem jābūt stingrākiem, mums ir kādas subsīdijas jāievieš, varbūt cilvēkiem jāiemāc kaut kas jauns, uh, lai viņi varētu arī apsvied, apvienot esošo pieredzi un iegūt kaut ko jaunu. Mums ir arī jā, jānodrošina attiecīgi sociālā aizsardzība. Lai stabilizētu cilvēku ienākumus, ir jāizveido zināmi sociālie drošības tiekli, un šajā ziņā situācija dalībvalstīs ir pasliktinājusies. Apmēram divās trešdaļās maisēmniecība ieņēmumi ir pazeminājušies pēdējo gadu laikā, un daudzās šādās maisēmniecībās ir finansiāls stress, šie skaiti ir ārkārtīgi lieli. Uh, Aktīvās iekļaušanas stratēģiju ieviešana, iesaistot, piemēram, sociālos dienestus, ir ārkārtīgi svarīga. Saiknes starp sociālo palīdzību un aktivāciju ir jāstiprina, mums ir jānodrošina tas, ka nenotiek marginalizācija un ka visi var piedalīties ekonomikas izaugsmē. Šeit es runāju par sociālām investīcijām, kas nav vienkārša lieta, ir ja īpaši ņemot vērā to, ka ir nepieciešama fiskālā eh, konsolidācija, bet šādas investīcijas ir nepieciešamas, lai nebūtu lielākas sociālās izmaksas nākotnē. Es gribēju arī norādīt, ka ikgadējais gada pārskats ārkārtīgi skaidri runā par diferenciētām un uz izaugsmi balstītu eh, drau, eh, fiskālo konsolidāciju, lai mm, veicinātu izaugs, eh, investīcijas tādās jomās kā izglītība, lai veicinātu to, ka būtu aktīvs darba tirgus politikas un aktīvi iesaistītos arī darba dienesti. Šeit ir vairākas schēmas, kas ir ārkārtīgi svarīgas nepieciešams arī modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas, lai tās būtu e efektīvas, adekvātas un ilgspējīgas. Mēs pie šie jau, šiem jautājumiem atgriezīsimies nākošā gada sākumā, kad e, runāsim par sociālā, sociālo investīciju pakotni. Gribu teikt, ka dažas valstis ir ieviesušas drosmīgas struktūrālas reformas, reaģējot uz vietējiem apstākļiem, uz noteiktām rekomendācijām, to apsveicam. Mēs arī redzam, ka Eiropas fonda tiek labāk izmantoti, it īpaši pēc komisijas darba komandu uh, ieteikumiem, bet nu ir skaidrs, ka valdībām būtu vēl vairāk jādara un uh, sociāliem partneriem arī jāmēģina palielināt darba vietu skaits, lai tirgi būtu izturīgāki pret krīzes radītiem izaicinājumiem un lai sabiedrības varētu stāvēt pašas uz savām kājām. Paldies! Lielas paldies! Turpin Permanš Perese. Jā, jūs tikāt ļoti labi līdz mūsu diskusijām, un jums būs, protams, iespēja vēlreiz izteikties pēc tam, kad būsim uzklausījuši dažādus ēnu referentus. Un tā tad. Otrajā jautājuma raundā Uzklausīsim četrus runātājus, divus ēnu referentus no nodarbinātības komitejas un divus ēnu referentus no ekon komitejas. Un tā tad secība būs šāda. Vispirms Žans Pauls Gozes ekon komitejas vārdā un tautas partijas vārdā jums ir pusotra minūte. Lūdzu, Gozes kungs, paldies priekšādātāji! Budātais komisārkungs. Pirmām kārtām gribu teikt, ka parlamenta veiktais darbs, strādājot pie Eiropas pusgada, tika ņemts vērā. Par to paldies! Mēs redzam to lasot šos jūsu dokumentus, ar ko iepazīstamies šodien. Tiešām tas ir ļoti labi, bet tāpat laikā, nu, nu varbūt visu neredzam tur, bet nav mums nekāda pamata jums neusticēties. Jūs gan viens, gan otrs runājat par virkni pasākumiem, kas jāpieņem. Uh, lai uzlabotu ekonomikas situāciju un lai uzlabotu situāciju nodarbinātības jomā. Protams, ka nu, nav neviena, kas būtu pret šādai vēlmē, pret šādiem mērķiem. Kaut gan, protams, viegli izdarīt to nebūs. Mans jautājums ir par uzticamību un par to, cik ticam ir šie komisijas paredzamie mēri. Uh, jo šodien šai kopējā Eiropas teātrī valsts ir savā starpā sašķēlušās divās nometnēs, ir lūk, nespēja vienoties ne par budžetu, ne par banku savienību, un, un beigu beigās daži vēl mēģina izdabāt sabiedrības viedoklim, tad ir savukārt tādi, kas atkal vaino visus Briselē, un tāpēc reālais jautājums ir nevis Par to, vai tur pietrūkst gribas, ne, par to es nešaubos. Bet jautājums ir tas, kāda tad ir līdzekļi, kas ir jūsu rīcībā, lai šie dokumenti, kas ir ļoti skaisti sagatavoti un kuros, protams, arī ir viss kaut kas labs pateicis, tomēr nonāk pie reāla risinājuma un pie efektīva risinājuma, tā lai to varētu saskatīt arī mūsu pilsoņi. Paldies, turpina priekšādētāji. Tālāk nodarbinātības eh, komitejas vārdā un sociāls vārdā Gutjeres kun, kungs. Paldies, priekšādētāji! Komisārkungs, nezinu, vai jūs īsti apzināties, cik lielā mērā jūsu vārdiem pietrūkst uzticamības nots, tad, kad tajos klausās Eiropas iedzīvotāji, laikam ne, jo citā taču jūs varbūt būtu paškritiskāks. Priecājos, ka esat šeit abi jo ļoti daudzos gadījumos Rēnikunga darbs negatīvi ietekmē mērķus, ko dar, mērķus tā, tā, darbam, kas, eh, ko veids komisārs Andors. Pagājuši gadu jūs, piemēram, mums solījāt, ka mums būs 0,9% pieaugums projekcijas paredzēja lūk, ka pieaug, pieaugums būs pat lielāks par 1%, bet nu mēs redzam, ka viss ir mainījies un tā viss nav. Kas notiek? Protams, svarīgi, ka jūs esat ieradies šeit Eiropas parlamentā, lai mēs varētu jums uzdot visus šos izprašņājošos jautājumus, bet varētu jūs nopratināt. Nākamais jautājums. Vai jūs joprojām turpināt uzstāt uz to, ka 1% samazinājums no, novedīs pie 1% pieauguma, ja jūs beidzot paskatīsieties faktiem acīs un sapratīsiet, ka visa šī izgāšanās Grieķijā, Spānijā un citur liecina par ko citu, jo skaitļi šajās valstīs, jāsaka, iet pretrunā tām projekcijām, ko jūs kādreiz noteicāt. Un visbeidzot, Rēnkungs, jūs teicāt, ka jums ir pozitīvas, uh, gaišas cerības uz to, kas notiks nodarbinātības jomā, bet es gribu jums vaicāt, kāds pamats ir šim op optimistam, kur jūs to smeļaties? Un kādas ir jūsu projekcijas attiecībā uz piekļuvu nodarbinātībai, tīpaši jauniešiem? Ceturtām kārtām jūs runājat par finanšu sekām, kas būtu nacionāliem nodarbinātības plāniem, kas tad varētu sniegt finansējumu arī no Eiropas. Jā, no ko jūs par to visu domājat? priekšsādātāji turpina ekon komitejas vārdā un Alde grupas vārdā Har Schilekakis kungs, pēc tam būs Harkins kundze. Paldies! Komisāra kungs, paldies par šo prezentāciju. Sens grieķu sakām vārds ir iztulkots arī angliski, un, tas, un šis vārds ir eifēmisms nodarbinātības politiku varētu par tādu saukt. Jā, tas drīzāk ir efēmisms, jo realitāte ir pavisam citādāka. Jo reāli Eiropā ir bezdarba politika, nevis nodarbinātības politika. Un faktiskais jautājums ir tāds visām tām valstīm, kur ir lūk šie 25, 15, 16% bezdarba, kur faktiski ir ļoti liela nenodarbināta ražošanas kapacitāte, cilvēka resursu ziņā miljoniem cilvēku ir bez darba. Vai jūs uzskatāt, ka jums ir atbilstīgie instrumenti? Gan jums, gan dalību valstīm. Lai kaut ko darītu lietas labā. Turpmāko trīs gadu laikā. Paldies, saka priekšādātāja tālāk Marijana Harkina lūdzu. Paldies! Paldies abiem komisāriem. Skatījos uz preses relīzi, ko sagatavojas Barozo kungs, viņš teica, lūk, skatāmies, ka būs par draudzīgu fiskālu konsolidāciju, bet kur tad ir izaugsme? Kur izaugsme, ja turpinās recesija Eiropas Savienībā? Nu, tra, trakuma Un ārprāt definīcija ir tas, ka jūs turpināt darīt vienu un to pašu, bet gaidat citus rezultātus. Un tas ir šis Eiropas Savienības gadījums. Mans jau, jā, mums ir vajadzīga fiskālā konsolidācija, bet cik ātri tai jānorisinās vai lēni tai jānorisinās? Neviens neapšauba šo pašreizējo ātrumu. Vai tad nav tā, ka šī straujā medicīnas deva uzņemšana nogalinās kādu pacientu tā rezultātā? Uh, komentāri, ko es izteikšu, lielākoties, protams, ir saistīti ar to, ka es nāku no īrijas, jo to parasti uzskat par tādu fiskālās konsolidācijas auģu bērnu. Un reizēm skaitļi tiek citāti, nu, piemēram, IKP, pagājušajā gadā mums bija 1% izaugsme, bet atšķirības starp IKP un IK kopienākumu ir 22%. Mūsu kopienākums uh, bija sep, par 7% mazāks nāk, nāk pagājušajā gadā, un tie ir reālie skaitļi, un arī par šiem skaitļiem ir jārunā. Nedrīkst uz mums skatīties kā uz tādu veiksmes stāstu, jo faktiski nekādas veiksmes tur nav. Es zinu, ka komisāri dar, protams, visu, kas ir viņu uh, spēkos savu pilnvaru ietvaros, un es, protams, ticu, ka jūsu politikas laika gaitā vidējā ilgākā termiņā nāks klajā ar kaut kādiem labiem rezultātiem, bet īstermiņā, ko darīsim īstermiņā, un ko darīsim ar šo konsultācijas ātrumu, pirmām kārtām valstu parādi. Man likās, ka man ir pusotra minūte. Desmit sekundes, desmit sekundes. Pub valsts finansējumam ir bijis liela nozīme parādu stabilizēšanā, bet sloga, parādu sloks ir daudz augstāks. Tas teikts jūs dokumentos, ko tur varam darīt. Vai jūs pārskatīsiet šo konsolidācijas ātrumu, palielināsiet to, jo viss liecina, ka mēs nespēsim sasniegt Eiropas 2020 stratēģijas rezultātus. Kāda ir jūsu risinājuma šai saistībā? Paldies. Paldies, paldies, priekšsēdētāji turpina. Nu tad tagad dosim vārdu komisāriem. Vispirms dosim vārdu Rēna kungam, pēc tam Andor kungam, un tad būs nākamais jautājuma raudz. Rēna kungs, lūdzu, jums pirmajam vārds. Paldies, priekšādātā. Kas attiec uz pirmo jautājumu, ko uzdeva Gozes kungs par uzticamību kāda ir komisijas veiktajam. Es piekrītu jūsu bažām attiecībā uz Eiropas Savienību un Eirozonu. Un tam, kā mēs risinām šo krīzi. Bet tieši tāpat kā dzīvē kopumā, nekas nav skatāms baltā vai melnā krāsā. Ir tik ārkārtīgi daudz nokrās, tik daudz toņu, tik daudz pelēkā. Tāpat laikā jāzīst, ka ministri un mēs esam goši panākums veikni virknē politiku šovasar kaut gan savukārt citos jautājumos darbs varbūt nav bijis tik veiksmīgs, un tas būs jāturpina ar daudz lielāku spēku. Nu tā piemēram, Eiropas stabilitātes mehānisms aizsākās un kļuva operatīvs oktobrī. Tas ir lielākais finanšu uh, ugunsienas elements, faktiski tāds aizsargs siena, kur ietekmi nedrīkst vērtēt par zemu. Uh, Līdzīgā kārtā arī Eiropas centrālā banka pieņēma ļoti svarīgus lēmumus attiecībā uz uh, monetārajām transakcijām un tādā veidā noteica kopējo, iet, iet, kopējo ietvaru un nosacījumus iespējamam sekundārā tirgu inter, intervencēm. Tas pilnīgi noteikti bija nomierinošs efekts uz tirgu. Un tas atspoguļosies ar nelielu laika nobīdi, kā uzticēšanās reāla ekonomika Eiropas Savienībā. Jūs atminēsieties, ka šī gada uh, sā, pirmajā pusē, sākot apmēram no aprīļa, bija tāds negatīvs pavērsiens. Sākotnēji, lūk, šie pirmie trīs gadu mēneši bija salīdzinoši pozitīvi, bija diezgan pamatīgi izaugsme, redzējām, ka Eiropas tautsēmniecības pamazām atgūstas no krīzes, un tad, lūk, bija vēlēšanas divās valstīs, Grieķijā un Spānijā, un e, valstis nonāca lielākās grūtībās. Lēmumu pieņemšanas kapacitāte Eiropas Eirozonā kopumā tika palēnināta, un mēs redzējām ar tādu nelielu laika nobīdi, ka bija negatīvas sekas, bija lejupslīde, un no šīs lejupslīdes mēs joprojām ciešam, bet tāpat laikā šobrīd Mēs pieņemam uh, apņēmīgus soļus politikas jomā un ceram atgriezties pie atjaunotnes. Un cerams, ka, nu, varbūt drīz vien arī šis otrdienas rītā pieņemtais lēmums par jauno pakotni Grieķijai samazināt tās neilgtspējīgos parādu slogu būs svarīgs pavērsiena akmens, eh, pavērsiena punkts. Šis lēmums parāda, ka Eirozona ir nopietni nopietnas spēks un ir gatava darīt visu, kas tās spēkos, lai palīdzētu nodrošināt to, ka labklājība ir neatgriezeniska un tā iet uz ilgspējību. Un faktiski jūs jau zināt, kas ir tikuši nosūtīti arī novērotāji un tirgus spēki, ir vērojuši šos darbus, šo darbu un ir vērojuši Eiropas lēmumu pieņēmējus. Uh, Un es varu teikt, ka tie, kas nodars, nu, joprojām nodarbojas ar spekulācijām un domā par to, lūk, vai Grieķija varētu iz, iz, izstāties no Eirozonas un ka visa šī uh, sistēma varētu nobrukt, nu viņi ir ar atpalikuši informāciju. Tas viss ir jau novecojis. Mēs parādām, ka esam ļoti nopietni izturējušies pret ilgspējību un vēlamies, lai Eirozona turpina darbību un tāpat arī Grieķija e, kļūst par ilgspējīgu Eirozonas dalību valsti, atgūstoties ekonomiski un visādi citādi. Ļoti daudz, kas tiek darīts lietas labā, bet, nu, protams, kad arī daudz vēl priekšā darāmā. Uh, Eh, ikgadējā izaugsmas pārskatā tiek likti soļi tālākai darbībai, un arī šodienas komisijas eh, uzmetums eh, par dziļāku ekonomikas monetāro savienību paredz tālāku darbību šai ziņā. Gutjeres kungs, jūs teicāt, ka šogad ir bijusi zemāka izaugsme nekā paredzēts. Tā ir taisnība, un es jau paskaidroju, kādi bija iemesli šāda veida projekciju neatbilstībai realitātei. Daļai tas bija tāpēc, ka atsevišķi politika pieļauts atsevišķi politisks, politikas kļūdas šī gada sākumā, bet daļai tas arī bija tāpēc, ka, lūk, bija lēnāk izaugsme ārējā vidē. Visi šie faktori negatīvi ietekmēja ekonomikas izaugsmu šogad, un ļoti. Uh, Un vienīgais secinājums, ko varam izdarīt, ir tas, ka, tas, ka šis, šis kļūdas, pieļautās kļūdas ir jālabo, ir jāuzlabo izpilde gan dalību valstīs, gan arī visā Eiropas Savienībā kopumā, tādējādi veicinot atgriešanos uz izaugsmas un atjaunotnes ceļa. Skila Kākis kungs, jūsu uzstāšanās laiks ir beidzies, vai man nebija pie, vēl 5 minūtes? Varbūt jūs varat atbūzēt uz Elīs jautājumu, kas nesaņēma eh, pirmajā raundā tātad par šo eh, paktu par izaugsmi. Dalību valstu rekomendācijas par pārpalikumu valstīm. Par pārpalikumu valstīm jāsaka, jā, turpmākajās nedēļās tiks pieņems dokuments, tiek finalizēts pētījums par to, ko var darīt, lai no jauna izlīdzsvarot Eiropas ekonomiku labākā veidā un lai to darītu straujāk. Tāpat arī uh, pētījums par to, kāpēc reformas pārpalikuma valstīs, eh, nu, var, kā tās var īstenoties, lai novestu pie labāku līdzsvaru. Lai tas notiktu arī lūk pārpalikuma valstīs. Un šajā ziņā es domāju, ka ir vērts atzīmēt, ka situācija virzās uz priekšu. Vācijā, piemēram, pēdējā sarunu raundā rezultāts bija pieci procenti vidējais pieaugums augsts sistēmā. Un tas, jādomā, liecina, ka ir vietējais pieprasījums un diezgan laba darba tirgus darbība Vācijā. Augstais nodarbinātības līmenis pilnīgi noteikti veicina arī pieprasījumu pieaugumu, kas nāk par labu kopumā visai Eirozonas ekonomikai. Bet, nu, katrā ziņā esmu gatavs atgriezties pie jums un šo dialogu turpināt, jo tēma ir ārkārtīgi svarīga. Tātad šī ekonomikas izlīdzsvarošana. Paldies, saka priekšādātais Andorkungs tālāk. Um, um. Paldies. Es gribēju jūsu argumentu par to, ka, Eiropa, ka komisija vienmēr mēģina vienu un to pašu darīt atspēkot, bet pēdējo gadu laikā jūs taču noteikti būsiet pamanījuši, ka mēs esam iesnieguši ļoti daudz iniciatīvu, ka mēs esam izstrādājuši jaunus priekšlikumus, uh, Protams, eh, dažreiz nevis padomēji ir paprātam, un, protams, tas nelabvēlīgi ietekmē īstenošanas tempus. Tagad par nodarbinātības politiku. Esam uzņemšies ļoti daudz jaunu iniciatīvu, ir izveidot arī jaunu pieeja. Ja jūs būtu pievērsuši uzmanību, un es domāju, ka esat to darījuši, pagājušā gada aprīlī izstrādātajai nodarbinātības paketei mēs mēģinājām Mm, domāt par to, kā a, darba tirgu labāk piemērot jaunajiem apstākļiem, domājot nevien par piedāvājumu, bet arī par pieprasījumu. Tā ir arī daļa no Eiropas Savienības nodarbinātības darba kārtības. Mēs domājam par jaunām iespējām, par pieprasījuma veicināšanu, un ar visiem šiem mērķiem, protams, ir iespējams iepazīties. Ir jābūt arī nodarbinātības pārvaldībai Eiropas Savienības līmenī, arī iekļaujot šajā dialogā sociālos partnerus, lai varētu garantēt, ka pārvaldības process turpinās uh, glūdi un uh, ņem vērā sociālo partneru vajadzības un viedokļus. Runājot par Eiropas sociālā fonda līdzekļu, Eiropas sociālā fonda līdzekļu izmantojumu, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību. Mūsu viedoklis šeit ir savādāks. Pagājušā gadā mēs pieņēmām eh, eh, vienlīdzīgu iespēju iniciatīvu. Mēs reaģējām uz krīzi un mēs sapratām, ka uh, ilgspējīgas atveseļošanās vietā. Mēs, diemžēl, esam pieredzējuši recesiju daudzās valstīs, piedzīvojuši lejupslīdi un recesiju ļoti spēcīgu pliķi sejā iesita tieši jauniešiem. Mēs esam uzņēmušies iniciatīvu, kas ir pilnīgi jauna. Mēs devāmies uz dalību valstīm, kas eh, saskars ar vislielākajām problēmām. Tās ir astoņas dalību valsts ar visaugstāko jauniešu bezdarba rādītāju un komisija piedāvāja EU, ES um, līdzekļus piesaistīt projektiem, uh, kas ir jāizteno visātrāk, uh, lai varētu risināt visas akūtākās problēmas, kas saistīts ar jauniešu bezdarbu uh, šiem mērķiem ir piešķirta apmēram 10 miljārdi eiro, ne tik viena no Eiropas sociālā fonda, bet arī no citiem fondiem. Bet Eiropas sociālais fonds tiek izmantots, mēs izmantojam elastības principu, reaģējot uz jaunajiem izaicinājumiem, ko mums ir sviedusi e, ekonomiskā krīze. Savos ievadvārdos jau minēju, ka ir izveidota arī pilnīgi jauna iniciatīva, un tā nav nokritusi no skaidrām debesīm. Uh, Jauniešu garantija projekts eh, tika iekļauts arī Eiropas 2020. gada stratēģijā. 2010. gadā jau par to runājām, bet gribu teikt, ka to brīdi eh, varbūt daudzas dalību valstis nebija vēl gatavs runāt par šiem jaunajiem instrumentiem. Mums ir jāatsāk debates par jauniešu garantijām, jauniešu iespēju, garant, iespēju iniciatīvas ietvaros, un mēs padomē sastapāmies ar visai labvēlīgu nostāju. Un cerams, ka nākam nedēļ pieņemsim arī šo iniciatīvu saskaņā ar jauniešu nodarbinātības paketi. Un e, mēs esam arī sazinājušies ar īrijas prezidentūru, kas ļāva noprast, ka diskusijām padomē ir jānorisinās visai gludi un jau drīz varēs pieņemt arī padomas secinājumus. Uh, Un, protams, es gribēju atgādināt, ka finanšu instruments šeit ir ļoti no svāra, tā ir panākuma ķīla. 2012. gadā mēs to pieredzējām, un, protams, arī vēlāk tā tas būs. Jāsaprot, kas ir noticis pēdējo gadu laikā. Mums uh, pietrūks naudas uh, eh, DFS Un, protams, mēs nevaram finansēt daudzas ļoti būtiskas iniciatīvas. Mums pietrūkst visai krietnas summas, lai varētu finansēt šos tik būtiskos projektus. Paldies! Nu, liels paldies! Nu tad nonākam pie trešā jautājuma raunda. Pirmām kārtām Emīlija Turunenam zaļo grupas vārdā, droši vien pārstāvot abas komitejas, pēc tam Šuntis kungs, bet vispirms Turunens kundz lūdzu. I'm out. Paldies, es esmu vienīgā šodien, es arī pārstāvu abas komitejas un eh, ceru, ka man pēc iespējas labāk izdosies izklāstīt zaļo politiskās grupas viedokļus. Jūs teicāt, ka uh, pēdējos ziņojumos ir ļoti slikti izaugsmas rādītāji, un kas man šķita ļoti bēdīgi, proti, ka nav nekāda izaugsmas rādītāja uz augšu bet bezdarba rādītāji 13. un 14. gadā turpina augt saskaņā ar prognozēm. Nu, tas mums ir jāuztver nopietni. Un pagājuši gad eh, mēs eh, pieredzējām, un arī šogad pieredzējām, ka valstu parādi turpina palielināties. Uh, ir jāsaprot, ka šie skaitļi taču ir kaut kas konkrēts, tie rakstīti mm, melns uz balta, vajag to apzināties, nevaram aizvērt acis to priekšā. Rēna kungs, jūs finanšu sektorā esat eh, pievienojis vēl vienu rādītāju, jeb indikātoru, un tas bija paredzēts 1176 ziņojumā, kas tika pieņemts 2006. gadā, ka ir jāpieņem arī parlamenta viedoklis uh, aktualizējot uh, šīs uh, tabulas, vērtējuma tabulas. Tālāk komisija ir uh, uzņēmusies veikt pētījumu par deficītiem un pārpalikumu, vai es kaut ko esmu pārpratusi, vai kad tad mēs īsti varam gaidīt pētījumu iznākumu tālāk kā izmantot šo uh, konkurētspējas instrumentu. Un tālāk jūs teicāt, uh, es gribēju jums pateikt paldies, ka jauniešu iniciatīva tika iekļaut jūsu mm, plānos. Mūsu uh, nodarbinātības komitejai tas ir ļoti svarīgi. Tālāk uh, jūs teicāt, ka ir jābūt elastīgākiem darba apstākļiem. Kā tas palīdzēs visvārīgākajām sabiedrības grupām? Beres kundze pārtrauc runātājiem, saka, ka tagad runās Huntis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Rēna kungs. Tu arhitektona, ka tu pirosvesti. Savas runas sākumā jūs teicāt, ka jūs e, šeit mēģināt darboties gan kā e, ugunsdzēsējs, gan kā arhitekts. Tātad mēģinot dzēst lielos parādus, ir jāgatavojas, kā, jā, jādarbojas kā uh, ugunsdzēsējiem. Tika runāts par jaunu līdzekļu piešķiršanu Grieķijai decembrī. Ir jāuzpērk Grieķijas um, vērtspapīri, un Grieķijas bankām bija jāpiedalās šajā procedūrā, tāpat arī apdrošināšanas fondiem. Saskaņā, ja tas tā nenotiks, tad programma vienkārši izgāzīsies. Komisāra kungs, Katrā ziņā mēs nevarējām saprast, kur tad uh, atrast līdzekļus, lai vēlreiz pārpirkt šos grieķu vērtspapīrus valsts obligācijas. Vai mēs eh, kaut ko saņemsim, vai mēs no DFS kaut ko saņemsim. Un šī ir tāda mm, brīvprātīga programma. Kādēļ jums šķiet, ka Grieķijas bankas būs gatavs piedalīties šajā operācijā? Grieķijas bankām nav pilnīgi nekāda motīva un interešu to darīt. Un tālāk Grieķu banku rekapitalizācija arī ir pietiekami svarīgs jautājums. Programma ir jānoslēdz, un pat ir arī daudz problēmu ar apdrošināšanas fondiem. Tad, kad budžets tika apcirpts pirmo reizi, Grieķijas valsts banka zaudēja ļoti daudz līdzekļu, un apdrošināšana fondiem nav tāda līdzekļa. Vai šī procedūra joprojām būs piespiedu? Paldies, divi pēdējie runātāji no savām runām. Un sākumā varbūt eh, dosim vārdu komisāram atbildēji. Pupakis kungs un tad Podimats kundze. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της ανάπτυξης όπως είπατε. Paldies priekšsēdētājs kundze. Protams, izaugsmi ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, bet mums ir jārunā arī. Uh, par saziņu starp dažādām sabiedrībām. Grieķijā ir milzīgas grūtības, konkurēt spējas līd uz leju, izaugsmes līd uz leju, daudz runāja par darba izmaksas samazināšanu, viss tika samazināts, eh, pensijas tika samazināts un algas, bet eh, tas viss nenoveda pie cerētā rezultāta, darba, bezdarba rādītāji tikai turpināja šauties augšā. Gribēju pavaicāt, vai jaunajā izaugsmas plānā ir kaut kādi jauni elementi, lai mēs uh, nepalaižam garām pareizos pasākums. Mēs negribam tur divu ātrumu vai pat vairāk ātrumu Eiropu. Paldies tagad Podemats kundze un pēc tam Kracas kundze. Paldies, Pervanš. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω. Komisāra kungs, no sākuma vēlējos jums pateikties. par ļoti vaļsirdīgu paskaidrojumu pagājušajā nedēļā Strasbūras plenārsēdē. Dažas stundas pirms Eirogrupas sēdes jūs lūdzāt, lai Eirogrupas ministri būtu konstruktīvi, lai viņi piedāvāt kaut kāds risinājums un lai atteiktos no šīs sarkano līniju loģikas. Gribēju pateikties, ka jūs eh, bildāt tik vaisirdīgus vārdus komisijas pārstāvot komisiju. Lai e, mūsu pasākumi vainagotos panākumiem, ir jāizpild arī vairāk priekšnosacījumu pirmām kārtām. Valsts obligāciju iepirkšana, jā, tas ir pasākums, kas sevi ir pierādījis kā vērtīgu. Uh, Vai jums šķiet, ka to vajadzētu vēl papildināt otrām kārtām? Lai ekonomika varētu izdzīvot, tai ir jāsāk iet uz augšu, ir jāpanāk augsts izaugsmas rādītāji. Tā ir svarīgākā ikgada izaugsmas programmas prioritāte. It sevišķi šeit ir jārunā par tām valstīm, kas cīnās ar vislielākajām grūtībām. Kā ir iespējams veikt visas šīs reformas, it sevišķi tajās valstīs, kam tagad ir jāapcēr budžeti. Paldies, uh, Krācas kungs un tad Serkas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā gribēju runāt par nodarbinātību. Τώρα μάμα στο ευρωπαϊκό και για το πολιτικό επιβίωση. Gribēju pateikt, ka nodarbinātība ir e, mūsu panākuma ķīla, un īstenībā tā ir lielā mērā arī atkarīga no politiskās gribas. Valstīs, kurās ir vislielākās grūtības, tik radīts īpašas e, darba grupas Un 82 miljārdi joprojām nav izmantoti, arī Grieķijā tai skaitā. Kā jūs vērtējat progresu, vai ir kaut kādi konkrēti rezultāti, vai ir konkrēti skaitļi par programmu īstenošanu? Īstenībā mums šī iniciatīva ir jāizmanto vislabākā iespējamā veidā. Tālāk par Eiropas pusgadu. Vēlējos pavaicāt, jūsu vērtējumos par katru valsti, cik daudz uh, vietas šeit ir atvēlētas tam, kā vienas valsts ekonomika ietekmē otras valsts uh, ekonomiku, bet mēs redzam, ka to nevar tā strikti nodalīt. Piemēram, viens valsts ekonomika var ietekmēt citas valsts ekonomiku, sevišķi Eirozonas valstīs. Paldies! Aleksandrs Serkas, lūdzu. Señores komisārijos, muchas gracias. Quisiera decirles. Paldies, priekšsēdētāji! Porque yo acabo de leer al menos el sumario del papel. Es gribēju pateikt, cik noraizējies esmu. Es iepazinos ar komisijas darba dokumenta kopsavilkumu tikai un vienīgi ar kopsavilkumu. Un es sapratu, ka uh, viss, ko parlaments ir teicis, arī Taisens kundzes uh, ziņojumā sacītais par uh, fiskālo savienību, jums ir iegājis pa vienu ausu iekšā un pa otru ārā. Jūs neko nesat dzirdējuši. Ja šajā kopsavilkumā patiešām ir atspoguļots tas, kas ir teikts šajā darba dokumentā, nu tur vispār nekā nav par 2020. gada stratēģiju. Jūs te runājat par makroekonomiskā līdzsvaru trūkumu un ka tas ir jāizskauž, bet uh, neviena politikas joma nav kritiska kritizēta, nav teikts nekas par to, kā uzlabot izaugsmas rādītājs. Par sociālo pīlāru arī nav minēts neviens vārds. Pilnīgi pretēji. Un Van Rompēja pieļautā kļūda tagad tiek atkārtota. Jūs neskatāties uz humāno kapitālu Eiropas Savienībā, un tas ir vienīgais, uz ko mēs varam balstīties, uz ko mēs varam paļauties nākotnē. Te vispār nav minēti jaunieši. Jūs ne ar vienu vārdu nepieminat arī rūpniecības politiku. Nu, varbūt kaut kas te ir izlaists, varbūt es kaut ko nepamanīju, bet, nu, es ceru, ka pirms Eiropadomas decembrī jūs kaut ko paveiksiet, jo vienīgais veids, kā piespiest kurlo padomi klausīties parlamentā, uh, ir jārunā vienā balsī, bet, diemžēl, mēs runājam gan uh, atsevišķi, gan uh, citos laikos. Nu, tagad došu jums vārdu apgrieztā kārtībā. Vispirms Andor kungs un tad Renkungs. Septiņi jautājumi, septiņas minūtes jums arī tiek dotas. Un pēc tam nobeidzot uzstāsies Renkungs. Eh, Madam Chair, honorable member. Priekšsēdētāji, komis, eh, deputāti, mēs uh, domājam arī par cilvēku kapitālu, un tieši tāpēc mēs uzstājām, ka daudzgadu finanšu schēmā ir jāiekļauj tāds skaidrs, nopietnas Eiropas sociālais fonds, lai tiktu veiktas investīcijas cilvēku kapitālā. Tas ir mūsu sākotnējais priekšlikums. Un tieši tāpēc tas tika arī izteikts, lai nodrošinātu saikni starp mūsu finanšu instrumentiem un 2020 stratēģiju. Uh, Sociālais fonds ir viens no šādiem instrumentiem, bet arī ir mazāki instrumenti, ar kuriem jūs esat labi pazīstami. Protams, ka mēs katru reizi neatkārtojam visus punktus un visus argumentus, bet šī varbūt ir tā īstā vieta, kur par to runāt. Un tāpēc e, arī jāsaka, ka debatas par daudzgadu finanšu schēmu nav beigušās Un tieši tāpēc joprojām ir jārunā par to, ka ir nepieciešams šos instrumentus stiprināt un atbalstīt. Protams, ka to darbības vidi, vidi ir mainījusies, ir nepieciešama lielāka elastība. Un to mēs jau arī redzam krīzes laikos. Protams, ka ir svarīgi atbalstīt jauniešus, un gribu pateikties arī Turunenes kundzei par atbalstu attiecībā uz jaunatnes garantijām un eh, sadarbību ar komisiju. Es ceru, ka mēs jūsu gaidas eh, izpildīsim, bet nu runājot par visapdraudētākajiem un par vienkāršošanu, varbūt, ka šeit ir runa par mm, terminiem, par formulējumiem, bet es runāju par darba tirgus segmentāciju, par polarizāciju šajā tirgu. Uh, attiecībā uz dažādu veidu nosacījumiem darba līgumos. Jūs ļoti labi zinat, ka mēs pie tā strādājam, ko mēs atbalstam, lai šī segmentācija tiktu novērsta, mēs vēlamies uzlabot arī aizsardzību eh, jauniešiem, arī attiecībā uz eh, līguma nosacījumiem. Šeit es runāju par cilvēkiem, kas eh, strādā uh, uz noteiktu laika termiņu. Daudziem cilvēkiem ir iespēja atrast darbu tikai uz noteiktu laiku, ja vispār viņiem ir tā paveicies. Nu, tad šādi te vienkāršošanas pasākumi varētu dot pozitīvu efektu. Runājot par darba komandām, jauniešu atbalstam astoņās valstīs, piemēram, Baltijas valstīs, Slovākijā, Irijā un vēl citās. Darba komandas ir bijušas eh, tur no februāra līdz pat vasarai. Es jau pieminēju finanšu ietekmi, ko šīs komandas ir radījušas, lai nodrošinātu apmēram 10 miljonu eiro pārdali šīm valstīm. Uh, Un tā visa rezultātā apmēram eh, palīdzība tikusi sniegt apmēram pusmiljonam jauniešu šajās valstīs. Kontakts arī šajā ziņā tika uzturēts ar vēl citām septiņām dalību valstīm, lai gan tur pasākumi reāli netika veikti, bet šīs valstis būs nākošās sarakstā runājot tieši par jauniešu bezdarbu. Bet, nu, līdzīgs dialogs ar šīm valstīm tika arī uzturēts. Bet mēs joprojām uzraugam to, kas notiek Protams, ka mēs nevaram visu laiku piešķirt līdzīgus līdzekļus. Jādod arī laiks, lai šīs programmas sniegtu kaut kādus rezultātus. Bet runājot par darbu ar dalību valstīm, jāsaka, ka jāmeklē arī iespējas attiecībā uz nākošiem periodiem. Mans mērķis ir eh, organizēt trīs eh, vizītes tuvākajās nedēļās uz dienvidu valstīm, piemēram, uz Itāliju, Spāniju un Portugāli, kur šīs problēmas ir visakūtākās. Runājot par algu pielāgošanu, varbūt kolēģis komentērs, bet runājot par uh, lietu attīstība. Nu, vispārējais princips ir darba, darba algu dinamika un produktivitāte. Mums šeit ir jānovērš neatbilstības starp šīm te tendencēm, bet nu, vienmēr tā tas ir bijis. Un runājot par šādiem korektīviem pasākumiem, vienmēr ir jākonsultējas ar sociāliem partneriem. Protams, ka arī sociālais akī vienmēr tiek ievērots problēma valstīs. Ir arī grūtas valstis, Grīķija, kur ir mm, grūta situācija, un tur mums ir jāstrādā kopā ar starptautisko darba organizāciju, lai uzraudzītu, kas tur notiek. Pēdējā vizītē Grieķijā es tikos ar sociālajiem partneriem. Uh, Es zinu, kāds ir viņu viedoklis, kāds ir eh, viņu skats uz šo situāciju, un mēs vienmēr arī strādājam kopā ar valdību, lai pēc iespējas eh, vairāk atjaunot šīs te sociālā dialoga funkcijas. Paldies, nu tad tālāk Rēnkungs. Thank you. First, uh... Paldies. Pirmkārt par Turunens kundzes jautājumiem. Pirmais jautājums bija par jauno rādītāju finanšu sektorā. Mēs esam konsultējušies ar parlamentu, runājuši ar parlamentu par šo jautājumu atbilstoši starp institucionālam nolīgumam. Esmu nosūtījis arī vēstuli Šulca kungam, kurā es informēju Eiropas parlamentu par šo jauno rādītāji attiecībās finanšu stabilitāti. E, tas ir 11. rādītājs šajā piešķīru mehānismā. Attiecībā uz otro jautājumu par saikni starp atlikumu, atlikumu un vai pārpalikumu valstīm un deficītu valstīm. Gribētu šeit atgādināt manu iepriekšējo atbildi Ferēras kundzei Runājot par ziņojumu eh, par šī te pārpalikuma ietekmi uz eh, Eiropas ekonomikas līdzsvarošanu, eh, tiks sagatavots tuvāko nedēļu laikā. Jūs trešais jautājums bija par konverģences un konkurētspējas instrumentu finansēšanu. Par to tiek runāts mūsu plānā par uh, tādu patiesu ekonomisko monetāro savienību mēs pieņemam, ka no sākuma ir jāpanāk vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu. Un mēs saprotam, ka tas vairāk attieksies uz Eirozonu un Eirozonas dalību valstīm, kas piedalīsies uh, lēmumu pieņemšanā par finansējumu. Čotis kunga jautājums par, par vērtspapīru atpirkšanu Grieķijā. Jā, ir taisnība, ka ir atsauce uz cenām, apmaiņas cenām vai atpirkšanas ceņām, eh, kas nebūs augstākas kā tās, kas tika norādītas pagājušajā piekdienā 23. novembrī. Uh, Nu, juridiski, un šeit skaidri tas ir jāsaka, juridiski šeit mēs runājam par darbībām, operācijām starp Grieķijas iestādēm, Grieķijas republikas iestādē un privātiem investoriem. Un Grieķijas ziņā ir šīs operācijas izveide un, un veikšana. Es tikai varu teikt, ka iespējams būs finansējums eh, šīm te atpirkšanas operācijām, un tad ar Grieķijas iestādēm jāiztur arī attiecīgi kontakts. Podematas kundze atsaucās uz līgumu starp Eirogrupas valstīm, vai tas patiešām darbosies. Eirozonas dalībvalstis ir skaidri apņēmušās samazināt Grieķijas parādus, ja tas būs nepieciešams, divos posmos. Pirmajā posmā, vai attiecībā uz pirmo posmu, ir skaidra apņemšanās samazināt šo parādu par 124% līdz 2020. gadam. Un kas ir svarīgi, ir arī tāda papildus apņemšanās ko izteikušas Eiropas, Eirozonas dalību valstis sniegt papildus palīdzību, piemēram, varbūt zemāks līdzfinansējums struktūrālajos fondos vai kaut kādi citi pasākumi, tā lai nodrošinātu ilgāk, ilgtspējīgu, ticamu Grieķijas parādu samazinājumu. Ir arī skaidri noteikti laika grafika, laika termiņi, nu no sākuma valstis šos pasākumus veiks tā uzreiz, tuvāko nedēļu, mēnešu laikā, tur ir konkrēti pasākumi. Un tad attiecībā uz tālākiem periodiem ir tāda zinām apņemšanās līdz pat 2016. gadam, ja nepieciešams būtu ieviest arī, ja nepieciešams ieviest arī papildus pasākumus. Esmu pārliecināts, ka tas pozitīvi ietekmēs ticību Grieķijas ekonomikas izaugsmei. Uh, Un jūs noteikti arī redzat, ka Eiropas Savienība sniedz savu devumu ar zemāku līdzfinansējumu prasību struktūrālajos fondos, un komisija tā arī plāno turpināt darīt tuvāko gadu laikā, tuvākās daudzgadu schēmas ietvaros, un tas varētu būtiski uh, ietekmēt šo situāciju, jo šeit mēs runājam par 45 miljardiem eiro, kas ir apmēram 2,5% eh, no IKP. Varbūt tas dažiem izklausas maz, bet īstenībā tas ir daudz, ja mēs runājam par parādu ilgtspēju. Visa šī pakotne sastāv no pieciem līdz sešiem pasākumiem. Piemēram, ilgtermiņa parāda saistību restruktūrizāciju un tā tālāk. Formāli lēmums pieņems Eirogrupas sanāksmē 13. decembrī. Protams, ja tiks pabeigts nacionālās procedūras un uh, tiks izskatīta iespējamā parādsaistība atpirkšanas uh, Eh, procedūru plāns no Grieķijas puses. Runājot par tā saukto pārplūdes vai pārplūšanas efektu starp Eiropas uh, Savienības dalību valstīm, jā, tieši tāpēc mēs esam arī sagatavojuši ziņojumu par tekošā konta atlikumiem, lai nodrošinātu tādu labāku, efektīvāku e Eiropas ekonomikas līdzsvarošanu. Tika izdarīta atsauce uz komisijas plānu, vismaz tā es to sapratu. Mans kolēģis Lašlo Ondors jau lielā mērā uz to atbildēja, bet es gribēju teikt, ka tāda ir konceptuāli, konceptuāli jānodala divi dokumenti. Igadējais izaugsmes pārskats runā par konkrētām politikām, par jautājumiem, kas attiecas uz nākošo gadu, uz Eiropas semestri nākošu gadu, uz politiku ieviešanu, bet komisijas plāns par padziļinātu patiešu ekonomikas un monetāro savienību ir saistīts ar, ar šādu savienības patiešu padziļināšanu izveidi. Šeit nav runa par politikām, bet vairāk par, runa ir par to, kā jāstiprina eiro institucionālais pamats. Lai virzīto šīta plāna virzienā un, un, un izveidot šādu spēcīgāku savienību, mums ir nepieciešams šī, šī divu dokumentu pako, nepieciešams šo divu dokumentu pakotne un mums jāstrādā kopā, lai to panākt, lai mēs varētu virzīties uz priekšu un padziļinātu šo te savienību. Jā. Liels paldies, liels paldies abiem komisāriem. Nu, lūk, šī jau otrā reize, kad abas komitejas ir kopīgiem spēkiem strādājuši pie kaut kā īpaši runājot par Eiropas semestri pusgadu. Bet, nu, jāsaka man jums, eh, ka, ta, nu, gribēju tikai jums pateikt, ka tas parāda, ka Eiropas parlaments ļoti nopietni uztver Eiropas pusgadu. Jūs abi uzstājāt uz to, cik ļoti svarīgi ikgadēji izanalizēt izaugsmi. Un tāpēc man pārsteidz, pārsteidz tas, ka šajā preses līzē, kas nu pat tika publicēta, tiek teikts, ka lūk, ikgadēja izaugsma pārs, pārskats aizsāk ekonomikas pusgadu politikas koordinācijā pārliecināties, ka dalību valstis saskaņo savus budžetus ar stabilitātes un izaugsmas paktu un 2020 stratēģiju. Nu, tas gandrīz tā, it kā parlaments būtu to rakstījis, mēs uz to aicinam, bet tad lūk ir nākamais solis. Un pēc tam netiek pieminēts Eiropas parlaments nemaz, nevienu vārdiņu šajā dokumentā. Un tāpat laikā paralēli es atkal redzu lūk šo blueprint, jeb uzmetumu dokumentu, kur atkal tiek teikts, kur norādīts, ka lūk, īstermiņā it īpaši e, Tāpēc, lai veicinātu parlamentārās debatas Eiropas pusgada kontekstā un iesaistītu parlamentu diskusijās par komisijas sagatavoto izaugsmas pārskatu, nu tad man šķiet, uh, ka šie divi teksti, acīm redzot, ir rakstīti, nu, to rakstīs katrs atsevišķi, kāds cits cilvēks ar citiem uzskatiem, bet es taču domāju, ka komisija strādā kolēģijā. Kopā visi vai ne tā, tad vai nu mūs neuztver, vai nu kāds neuztver nopietni Eiropas pusgadu, jeb neuztver nopietni šo Eiropas parlamentu, kas jau gadu gadiem, gadu gadiem cīnās par to, lai koordinācija tiek veikta daudz spēcīgākā veidā, lai tas kaut ko nozīmētu. Uh, Nu, tas nozīmē, ka šī pirmā trimestra laikā jau ir vajadzīgas debatas par ekonomikas situāciju Eiropā, par iespējamo diagnostiku šai ziņā, par to, kā dalību valstīm atbilstīgā veidā jādefinē savu mērķi kā jākoriģē šie deficīti, kā ir darba vietas, bet atklāt sakot, šai kopējā darbā mēs taču esam jūs labākie sabiedrotie, bet, nu, lūk, Protams, lieliski jūs ieradāties un, un tomēr jādara vēl daudz kas vairāk. Ar to vien mūsu sadarbība nevar beigties. Esmu pārliecināta, ka parlamentārās nedēļa, ko mēs organizēsim kopīgiem spēkiem, uh, 28. janvārī cerams tiks organizēt šādā sadarbības garā arī ar jums, un es gribētu jums tomēr lūgt mobilizēties un uztvert mūs nopietni, jo līgums mums piešķiet koplēmumu tiesības, un tas tam kaut kas ir jānozīmē, tam, tas, tam kaut kas ir jānozīmē. Mums ir jārada publiska debašu telpa, lai šo visu mēs varētu kopīgiem spēkiem padarīt. Daži jau šodien teica, un es domāju, ka svarīgi to atminēties, kā tādu vēsti no mums. Mēs reizēm esam pārsteigti par to, ka, kas tad tiek definēts kā, nu, zina, kā dalību valstu trajektorija, šis viņu virziens, tas paliek nemainīgs. Tikai viss tiek samazināts, bet lūk, Eiropas komisija Eh, neņem mūs vērā. Vēl vienreiz paldies, paldies arī tūkiem, saka priekšsēdētāji, jūs esat lielā mērā palīdzējuši mums darboties, liels prieks arī par komiteju iespēju sadarboties savā starpā, nu un tad ar jums tiksimies 28. janvārī, kad līdzīgā veidā savstarpēji runāsim un apspriedīsimies par Eiropas pusgadu. Un paldies visiem klātsošiem, kas palika tik ilgi zālē. Paldies!